Państwa. Wyjaśniłem. Sveicināti, godātie deputāti. Un tad, kad um, tā kā ministrs ir klāt, tad mēs uh, gribētu sākt. Un uh, patiesībā ministram tika teikts, uh, ka sāks trijos un. Tādēļ viņš iedrīs nedaudz vēlāk, bet Eh, gribu sveikt eh, mūsu prezidentūras eh, viesi, tas ir um, Rumānijas lauksaimniecības ministru, bet pirms tam gribu pateikt, ka ir neliels izmaiņas darba kārtībā, un tālāk būs arī koordinātoru sanāksme. Ja runājam par izmaiņām, tad. Uh, apmaiņas, viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvu no DG Agri um, tiks um, skatītām um, pirms devītā punkta un viedokļa apmaiņa um, um būs uh, par um, šo negotīgo tirzniecības praksi. Bet vai ir vēl kādi ierosinājumi attiecībā uz darba kārtību? Hauslinkungs, lūdzu, vārds jums. Pan, pan posel Hausling, bardzo proszę. Hauslinkungs. Jā, Herr Vorsitzende. Jā, priekšsādātā es gribu izteikt protestu, ka ir uh, paz, atcelt tā koordinātora sanāksme, jo ir jautājumi, kas ir apspriešami uh, saistībā ar jauno KLP. Uh, nav mums nekāds grafiks, nav zināms, kā tas viss uh, notiks, un šādas darba metodas nedrīkst turpināties. Šādu tempu mēs nevarēsim izturēt. Un ja mēs gribam uh, reālu rezultātu, sasniegt. Nu, šādi rīkoties nevar, un mums vajadzētu koordinatoriem to izrunāt. Šādas darba metodas nedara, tās ir nekoleģiālas, un uh, mēs vienkārši nevaram uh, nopietni tā strādāt, ja tādas pārstundu sanāksmes. Un mums būtu bijis nepieciešams uh, sarīkot koordinātoru sanāksmi. Un priekšsēdētāja kungs, es jūs lūdzu noturēt koordinātoru sanāksmi, lai mēs varētu izrunāt to, kā organizēt darbu jo mums ir jāpieņem lēmums šeit uh, sanāksmē, un nu, šādi, šādi turpināties tas nedrīkst. Paldies. Tālāk nākamajam runātājam vārds. And... Es gribu piekrist iepriekšējiem runātājiem saka Flanagan kungs, un man šķiet, ka ja mēs neatvēlam vajadzīgo laiku šādām sanāksmēm, tad rezultāts nebūs pietiekami labs. Un mēs e, strādājām e, saspringtā situācijā pa galu, pa kaklu, un um, Un tad, kad tiekas ēnu referente, tad referente saka, jā, mums ir jāapspriež ar grupu pirms lemjām to vai šo. Un Kādēļ mēs tā steidzām? Un doma, ka lielākā daļa uh, eh, eh, cilvēki nevar tikt uz koordinātoru sanāksmi, tad eh, patiesībā es domāju, ka tas ir nepareizi. Mēs tikām ievēlēti šeit, lai pārstāvētu mūsu vēlētājus, un mēs to nevaram darīt, ja vairākums bloķē tos, kuri grib strādāt. Un mums pietiek jau ar to, ka uh, īrijā uh, katoļu minoritāte nav, uh, tās balss netiek uzklausīta. Un es negribu pieļaut šādu situāciju šeit. Desa kungs. Paldies, priekšsādātāji nu, tas tik bieži nenotiek, ka es piekrītu Hoislingu kungam un Flanagan kungam, bet šoreiz es piekrītu viņiem. Mums tiešām ir nepieciešams noturēt koordinātoru sanāksmi. Mums ir jārunā par to, kā tas virzīsies uz priekšu un nav pareizi atcelt šo sanāksmi. Bardzo dziękuję. Lielas paldies. Ko dotie deputāti? Mēs veicām konsultācijas ar koordinatoriem, vai būtu nepieciešams eh, šodien tikties koordinatoru sanāksmē, un, kā zinat, 29. Eh, janvārī mums ir paredzēta vesela dienas sanāksme, un būs diskusijas par KLP reformu. Eh, līdz ar to mēs varētu veikt konsult, eh, rakstiskās konsultācijas ar koordinatoriem, un pēc eh, šīm konsultācijām tad mēs redzēsim, nu jā, un tad Tā, tāds lēmums ir pieņemts pēc rakstiskas konsultēšanās, ņemot vērā to, ka 29. būs eh, pilnas dienas sanāksme. Un eh, tas, protams, ir saistīts arī ar eh, darba procesu, un mums ar, mēs varbūt nevaram tik komfortabli diskutēt kā tad, kad runājām par uh, un diskutējām uh, par uh, um, citiem ziņojumiem, bet uh, mēs uh, vēlamies pabeigt kaut kādu darba posmu un um, Es domāju, ka mums ir kaut kāda pienākuma, kas jāaizpild līdz mūsu sasaukuma beigām. Nu, tāds, tāds ir lēmums. Nākamajam deputātam vārds lūdzu. Sí, gracias. Yo me entonces que... Man, es eh, gribētu saprast, ka kuri koordinatori tad lēma par koordinatoru atcelšanu. Mēs izteicāmies no trim grupām, kuri visi vēlas noturēt šo sarunu, tāpēc man nav skaidrs, kuri tad tie koordinatori bija, kuri teica, ka nevajag sanāksmi. Tak, E, przeprowadzona pisemna koordynacja. Tātad tika veikta rakstiska saskaņošana, un e, tā šis jautājums e, tika veidots, nu un tā sanāca. Un, ja es paraugos uz to, ko jūs sakat šodien, nu, tad eh, varu teikt tikai to, ka tāds ir bijis lēmums, un es nezinu, vai visi koordinātori reaģēja, jo daži eh, nereaģēja. Kaputā kungs lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī patiesībā esmu neizpratnē. Mēs dzirdējām, ka koordinātoru sanāksmē nenotika, un es domāju, ka mums ir jābūt maksimāli daudz sanāksmē, cik vien iespējams, un šķiet arī izveidojas kaut kāds pārpratums. Mēs dzirdējām arī to, ka it kā nav komentāru šeit par darba kārtību. Līdz ar to man šķiet, ka būtu muļķīgi, ja būtu koordinātoru sanāksme bez darba kārtības bet tajā pat laikā mums attiecīgajā līmenī būtu atklāti par to jādiskutē. Ko tā tie deputāti? Es nepieņēmu lēmums par koordinātoru sanāksmi bez koordinātoru ziņas. Kā es teicu, tāds bija viedoklis, kādu pauda vairākums. Un Tādēļ tāda ir šī rīcība, šis rezultāts. Nav tā, ka es negribu, ka koordinātori tiekas, bet tāds ir skaitliskais atlikums saņemot atbildes. Labi, tā tad 29. tad mēs varēsim eh, debatēt eh, par eh, visām šīm lietām un kas grib runāt koordinātoru līmenī, kas grib runāt komitejas eh, līmenī. Nākamais runātājs. Flanagan kungs. Es, man nepatīk, ka mani uzskata par idiotu. Lūdzu, atbildiet uz jautājumu, kas jums tika uzdots. Kuri koordinātori pieprasīja, lai koordinātori sanāksme nenotikt? Jo mēs tikai dzirdējām to viedokļus, kuri ir neizpratnē par to. Lūdzu, neuzskatiet mūs par nesaprašām. Godātais deputāte, es neteicu, uh, ka kuri pr nepras, kuri prasīja, lai šī sanāksme nenotika, bet es uzdevu jautājumu, uh, vai jums uh, šķiet, ka sanāksme būtu vajadzīga, un tā kā pietiekams daudzums nenoreaģēja uz to, tad sanāksme tika atcelta. Nebija tā, ka kāds koordinators prasītu, um, lai sanāksme nenotiek. Tā nebija. Bet tad, kad es vaicāju, vai šādos apstākļos vajadzētu organizēt sanāksmi, tad atbilde um, nebija, ka vajadzētu. Un es uzskatīju, ka ja cilvēks neatbild, tad tā ir piekrišana noklusējumu manām jautājumam, vai šādos apstākļos nebūtu tā, ka mums koordinātors sanāksme nav vajadzīga. Antriju kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atvainojos, ka nokavēju sākumu, taču. Jums ir tautas partijas koordinatori, kur pieprasa sanāksmi, sociāldemokrāto pašu, zaļie tāpat, eh, goē eh, tāpat, Un esmu pārsteigts, ir vairākums. Un tagad sasaukuma beigās, kad ir e, vairākuma pieprasījums pēc sanāksmes, es nesaprotu, e, kur tad ir bloķēšanas punkts. Es arī pats biju. E, esmu bijis koordinators, es nesaprotu, kāpēc šī sanāksme nevar noteikt, tas vispār uz mani netiec, bet, ja, ja ir vēlēšanās organizēt tehnisku sanāksmi, es neredzu, kur ir problēma. Vajadzētu mazliet labās gribas pabeigt šo mandātu, eh, kā pienākās. Godātie deputāti, konsultācijas eh, organizēja sekretariāts par šo jautājumu. Un tagad eh, lūksim varbūt sekretariātu vadītāju atbildēt uz šo jautājumu. Bet tagad došu vārdu Miller kungam. Milner kundzei. Danki. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu šo satraukumu nedaudz, bet es gribēju norādīt, ka es biju tā, kura e, jau rudenī aicināja sastādīt darba grafiku KLP, lai būtu skaidrība Mums nav notikusi balsošana par to, mēs to atliekam uh, uz katru nākamo sēdi, un mums vajadzētu otrdien nākamnedēļ sasaukt koordinātoru sanāksmi, un tad kopā ar visiem trim referentiem vajadzētu to visu izrunāt un vienoties. Es vēlos skaidrību šai jautājumā. Tas jau ir mēnešiem vilcies, un tagad pietiek. Also, argue. Agņūkungs. Well, I've got one bit of good news for the other. Man ir labās ziņas citiem koordinatoriem. Es vairs neesmu koordinators, jo es nomainīju politiskās grupas Strasbūrā pagājušajā sesijā. Varbūt tas situāciju atvieglo, bet man šķiet, ka mēs eh, ejam kaut kur uz nekurienu. Bāzu, bāzu, Liels paldies! par to, ka jūs nedaudz uh, atvieglojāt šo saspringto atmosfēru. Un tagad vārds uh, sekretariāta vadītājiem. Stāvoklis ir visai delikāts. Domāju, ka ir bijuši pārpratumi. Pavisam godīgi un caurskatām izstāstīšu, kā viss notika šīs sanāksmes sakarā. Mēs rīkojamies kā parasti, mēs uh, Eh, uzskaitām tos tematus, eh, kuriem, eh, par kuriem koordinatoriem ir jāizsakās, piemēram, lūgumraksti, ziņojumi piešķiršana un tā tālāk. Un šis sāraksts, sastādot to pār kolēģiem, izrādījās, ka ir ļoti maz, praktiskāk sakot, tikai viens lēmums, kas at, un tas ir agrī komitejas lēmumu sanāksmjus kalendārs otriem pusgadam ko tikpat labi var pieņemt rakstveidā. Un tāpēc arī tā kā darba kārtība izrādās tukša, tad radās jautājums, vai ir jāpatur koordinātoru sanāksme. Pēc tam, pēc priekšsēdētā iniciatīvas, notika konsultēšanās ar koordinatoriem, jūs visi saņēmāt eh, ziņojumu par to, ka nav praktiski pieņemama lēmuma, un mēs saņēmām tikai trīs atbildes, ja vienas nekļūdos, no zaļajiem, lai sanāksme notiek, no goē un no tautas partijas. Pārējās grupas, cik man zināms, neatbildēja. Lūk, eh, to mēs izklāstījām priekšsēdētājam, un balstoties uz šiem faktiem tika pieņemts lēmums atcelt koordinatoru sanāksmi. Vēl viens elements, lai koriģētu iepriekš sacīto, ir tas, kā Nākošu nedēļu otrdien 29. agrī komitejas sanāksme pilnībā tiek veltīta KLP eh, grozījumiem, pašreiziem stāvoklim ar eh, KLP reformu un arī tas bija vēl papildus svars eh, tam, lai uh, mēs izlēmtu koordinatoru sanāksmē nenoturēt, bet recizēja, ka šeit bija, e, šeit būs runa, šeit ir runa par e, atvērtu visiem sanāksmi, nevis par koordinatoru sanāksmi. Moment, e, na vyražno mojom. Es gribētu izteikt lūgumu. Tātad notika konsultatīvā, eh, konsultācija process notika rakstiskā veidā, lai nebūtu tā, ka tas ir tikai mans viens personas lēmums. Es lūdzu sekretariātam to izdarīt un lūdzu neteikt, ka es negribu, ka notiek koordinātoru sanāksme. Ka es uh, Eh, varbūt negribu tāpēc, ka man trūks laika vai vēl kaut kas. Hauslinkungs, lūdzu. Wir wollen ja den Minister noch. Ja. Ministri to varbūt vēl, vēl izvēl garumā, bet, nu, lai nu kā būtu, bet. Uh, mēs uh, šo uh, darba plānu nākamā nedēļa noteikti nediskutēsim. Tas jāizdiskutē koordinatoriem. Un vai mums nevajadzētu tad uh, saplānot tomēr koordinatoru sanāksmi nākamā nedēļa, jo mums būs jā, jārunā par grafiku. Un ir jābūt skaidrībai Nu, eh, mēs nevaram eh, nākam nedēļa arī visi kopā diskutēt vēl par darba grafiku un, un, eh, un referentu darba metodēm. Tas mums pašiem jāapspriež. Labi, es domāju, ka tad mēs varētu teikt tā, ka mēs ceram, ka mums eh, atradīsies iespēja un laiks piesaistīt arī tulks koordinātoru sanāksmei. Un eh, mēs apspriedām šo jautājumu jau vairāk kārtīgi, un es neesmu pārliecināts, ka mums vajadzētu eh, atgriezties pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem atkal un atkal. Mēs saprotam, ka darbs ir saspringts un Mēs uh, zinām, ka laiks nav nedz referentiem, nedz eh, ēnu uh, referentiem un tā tālāk, bet. Eh, Labi, es domāju, ka mēs tagad slēdzām diskusijas par šo jautājumu un uh, pāriem pie nākamā punkta, lai varam tad dot vārdu ministram. Un jāsaka, ka. Uh, Mm, nav noslēpums, eh, ka arī padomē eh, ļoti bieži jautājumi ir sarežģīti un, un, un grūti apspriežami. Tātad vēlos tikai pateikt, eh, ka tulkojums ir pieejams 20 valodās. Sveicu vēlreiz ministru kungu mūsu vidū. Viņš ir ļoti pieredzējis, viņš ir bijis iepriekš jau arī um, mm, mm, lauksainiecības ministrs, ir lauksainiecības ministrs un. Um, lauku attīstības eh, ministrs. Un um, Rumānijas prezidentūra ir pateikusi, ka kohēzija ir kopīga Eiropas vērtība, un tas atspoguļo to, uh, ka tā ir, šis aspekts ļoti svarīgs solidaritātei, un mēs gribētu tātad uzzināt, uh, kāda kas ir iecerēts attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru, uz uh, KLP prioritātēm un varbūt uh, jums ir uh, kaut kādi mm, priekšlikumi, jo, kā jūs zinat, tad uh, ir arī, piemēram, iesniegt ļoti daudz grozījumu ziņojumā par uh, KLP strateģisko plānu. Nu, tad vēlreiz sveicu ministru kungu pie mums un dodu jums vārdu. Un kā jau deputāte šeit teica, Mēs varbūt atvainojamies to, ka jums bija jāklausās eh, te, te kas mums notika, tāda strīdēšanās iekšējā, bet nu tāda ir dzīve. Paldies! Diemžēl es eh, Nevarēju neko dot, lai šīs diskusijas būtu veiksmīgas, bet, kā jau sacījām iepriekš, mana pieredze eh, deva iespēju labāk gūt uh, ieskatu šajās debatēs. Priekšsēdētāji godājumie, agrikomitejas locekļi godājumie deputāti, ir paties gods un prieks uzstāties šodien jūsu priekšā, lai izklāstītu Rumānijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienības padomē. Un šajā sakarā Es vēlos arī nodot jums sirsnīgu sveicienu no Rumānijas lauksaimnieku puses. Viņi ir KLP saņ, saņēmēji. Ar jūsu palīdzību viņi ir varējuši saņemt jūsu atbalstu un arī tā tas notiks turpmākajā perspektīvā no 21. līdz 27. gadam. Rumānijai šis ir nozīmīgs brīdis, jo pirmo reizi šī mandāta laikā 12 gadus pēc pievienošanās Eiropas Savienībai, mēs esam kļuvuši par prezidējošo valsti, un mūsu prezidentūras laikā notiks daudz nozīmīgi notikumi Eiropas Savienībai, un vēlos pārliecināt jūs, kā mēs darīsim visu, kas ir iespējams, lai mēs varētu izpildīt savu lomu pienācīgi un virzīt uz priekšu Eiropas projektu. Sibiju samits šī gada maijā būs būtisks brīdis, lai varētu nu, runāt par nākotnes perspektīvām spēcīgākai, labāk vienotākai Eiropas Savienībai. Šī augsta līmeņa tikšanās būs iespēja, lai varētu sensibilizēt Eiropas pilsoņus pār taustāmiem rezultātiem lēmumos, ko ir tiek pieņemta Eiropas Savienības līmenī un vajad nepieciešamajām reformām, kas ir vajadzīgs, lai varētu virzīt un konsolidēt Eiropas projektu. Mēs vēlētos, lai mūsu prezidentūra būtu virzīta uz pilsoņiem, un tāpēc mēs vēlētos, lai viņi apzinātos Eiropas darba kārtību un mūsu rezultātu, eh, mūsu kopīgā darba rezultātu pilsoņu interesēs. Rumānija caur padomas prezidentūras aktivitātēm mēģinās panākt konkrētus rezultātus un izcelt tos sasniegumus, ko var dot spēcīga savienība ar lielāku kohēziju visu mūsu interesēs vienlaicīgi. Prezidentūra vienmēr uzsver to, ka Eiropas Savienības politikas vienam no principiem ir jābūt kohēzijai starp valstīm, reģioniem un pilsoņiem prezidentūras uzmanības centrā būs kohēzijas ideja kā kopēja Eiropas vērtība. Mūsu prioritātes ir izklāstītas eh, četros pilāros ko - konverģences Eiropa, drošības Eiropa, Eiropa kā globāls spēlētājs un kopīgo vērtību Eiropu. Pirmajā pilārā galvenais smērķis ir kohēzija un konverģence lai mēs varētu nodrošināt ilgtspējīgas eh, un taisnīgu attīstību visiem pilsoņiem un visām dalībvalstīm, lai mazinātu attīstības atšķirības, eh, veicinātu sociālo progresu, veicinātu savienojumības eh, progresu, uz, veicinātu uzņēmēju darbību un rūpniecisko aktivitāti. Otrajā pilārā - drošības Eiropa ir nolūks veidot drošāku Eiropu, it īpaši saskaroties ar jaunajiem drošības izaicinājumiem, kur apdraud pilsoņus un lai varētu atbalstīt sadarbības iniciatīvas. Attiecībā uz trešo pilāru galvenais mērķis ir Eiropa kā globāls spēlētājs, stiprinot tās lomu pasaules mērogā un īstenojot globālo stratēģiju, piesaistot nepieciešamos resursus Eiropas Savienības līmeni un veicinot paplašināšanās politiku, kā arī kaimiņa attiecību politiku, lai varētu izpildīt Eiropas Savienības globālās apņemšanās. Un tagad es nonāku pie ceturtā pīlāra kurš galvenais mērķis ir stimulēt solidaritāti un kohēziju Eiropas Savienībā. tādā veidā veicinot cīņu pret diskrimināciju, vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgu izturēšanos pret vīriešiem un sievietēm un veicinot arī pilsoņu dalību Eiropas debatēs. Mūsu prezidentūra definēs principus nākošajai daudzgadu gadu Eh, finanšu schēmai no 21. līdz 7. gadam, un šis eh, nākotnes projekts eh, palīdzēs rast līdzekļus mērķu sasniegšanai tuvākajos septiņos gados. Mūsu prezidentūras apņemšanās gan politiskā, gan tehniskā līmenī, kā arī sadarbība ar padomu un parlamentu un Eiropas komisiju ir prioritāri elementi, lai varētu sasniegt gala rezultātu šajās sarunās veicināt konverģenci vēl augstākā līmenī ir prioritāte. Tas ir sākuma punkts arī visām pārējām Eiropas politikām. Es ļoti labi apzinos parlamenta svarīgumu, parlaments pārstāv Eiropas pilsoņus, un šeit ņemu vērā savu ilgo parlamentāro pieredzi 12 gadu garumā strādājot kompetentajā komisijā lauksaimniecības jautājumiem, kā arī vadot to 4 gadu garumā. Tāpēc vēlos jūs pārliecināt, ka būšu pieejams sadarbībai un konstruktīvā, efektīvā veidā, lai varētu nodrošināt progresu gan Eh, un tieši tāpat, kā tas notika iepriekšējo prezidentūru laikā. Arī visa man darba grupa ir, eh, ir gatava darbam šādā pat sadarbības garā. Es vēlētos izmantot iespēju, lai varētu pateikties kolēģei Kostingerei un visai darba grupai par visiem pieliktajiem pūliņiem un sasniegumiem līdz šim. Tāpat arī es varētu um, apsveikt tevi, Adam un tavu darba grupu par to pragmatisko un efektīvo veidu, kādā tiek īstenotas sarunas līdz šim. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt sadarboties eh, tieši tādā pat veidā visos jautājumos, kas vēl ir jāsakārto. Mums ir jābūt realistiskiem un pragmatiskiem, jo Mūsu rīcībā ir visai īss laiks periods, lai mēs panāktu vienošanos un lai mēs varētu pabeigt visas procedūras, lai pieņemtu leģislatīvos projektus līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Mūsu galvenais ienaidnieks šeit ir laiks, un šis periods būs liels izaicinājums visām institūcijām, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies. Tāpat es rēķinos ar labu organizāciju padomas dienestu darbā runājot par KLP leģislatīvo paketi. ņemot vērā jauno daudzgadu finanšu schēmu, ir galvenā mūsu prezidentūras prioritāte lauksamniecības jomā. Mēs vēlamies turpināt debates attiecībā uz modernizāciju, KLP vienkāršošanu ņemot vērā arī to faktu, ka šim procesam ir pilnība jārespektē. Ja visi nosacījumi attiecībā uz Eiropas Savienības funkcionēšanu. Ja mēs ņemam vērā arī KLP nozīmīgo lomu, lai veicinātu e, kohēziju un konkurētspēju Eiropas Savienības tirgu, modernizācijas un vienkāršošanas process varētu nodrošināt lielāku efektivitāti šai politikai, vienlaicīgi garantējot nākotnē taisnīgu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, garantējot pārtiks drošumu, nodrošinot saprātīgas cenas pārtiks produktiem visiem. Tāpat ceļot eh, eh, produktivitāti un Eiropas Savienības lauksaimniecības konkurētspēju. Tāpat ir jāņem vērā lauksaimnieciskās aktivitātes eh, specifiskais raksturs katrā valstī un arī struktūrālās un dabiskās atšķirības, kuras pastāv starp reģioniem un dalībvalstīm. Ja mēs vēlamies, lai mūsu mērķis būtu tāda KLP, kas ir labāk piemērota eh, nākotnes izaicinājumiem, tāda politika, kura ņem vērā ikvienas dalībvalsts specifiku, tad mums ir jāturpina strādāt pie leģislatīvās sagatavošanas procesa, kas ir arī mūsu prezidentūras galvenais mērķis. Un tas ir jāņem vērā paralēli runājot par sarunām attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu no 21. līdz 27. gadam. Rumānijas prezidentūra turpinās strādāt, lai panāktu virzību debatēs, lai varētu nostiprināt būtiskākos elementus nākotnes KLP arhitektūrā. Tāpat mēs rūpīgi Izskatīsim visus priekšlikumus šīs paketes sakarā. Mūsu prezidentūra vēlas organizēt debatas, lai varētu virzīt uz priekšu līdz šim īstenotos pūliņus un lai atrastu arī jaunus risinājumus. Um, esošajiem, esošajiem piedāvājumiem mūsu uzmanības centrā ir arī proteīna stādījumi, mēs pievērsīsim uzmanību tiešajiem maksājumiem, lai vienkāršotu mehānismus un ņemot vērā subsidiartā dalībvalstī. Tāpat veidojot eh, attīstības stratēģijas, kas ir vislabāk piemērots katrai dalībvalstī. No mana viedokļa raugoties, ikviena stratēģija laukā LP jomā, tai ir jāņem vērā katrai valstī specifiski apstākļi, un tāpēc ir jau vislabākajā veidā jāizlabo, jāizmanto resursi, lai arī veicinātu pauģu nomaiņu, lai, veid, lai izvairītos no lauku vides, no tā, ka jaunieši atstāja dzīvi laukos, lai mazinātu lauksaimnieku paudzes novecošanos. Mums ir jādomā par iedzīvotāju piesaistīšanu, eh, lauku apstākļiem, tāpat ir jāpievērš uzmanība kalnu apgabaliem, kuros ir daudz jauno lauksaimnieku. Eh, viņi ir tie, kuri varēs piešķirt eh, lielāku labklājību. Tālāk bioekonomika. In, Izpētes darbs un biolauksaimniecības attīstība būs nozīmīgi temati debatēm šī gada pirmajā kvartālā. Bez izpētes, bez attīstības mēs nevarēsim sasniegt nospraustos vidas mērķus, kā arī mazināt klimata pārmaiņu ietekmi. Tālāk, runājot par lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību, lai varētu konsolidēt uh, E, reaģēšanas kapacitāti un ņemt vērā katreiz aizvien jaunos izaicinājumus ir jāparēdz korekta pieeja un pareizi izmantošana investīciju fondiem, tas attiecās uz visām dalībvalstīm. Bioekonomika ir ar e, nozīmīgu lomu, lai varētu veicināt sinerģiju starp dažādām politikām un nozarēm, kā arī, lai varētu uh, nodrošinātu apmaiņu ar vislabākajām praksēm un mazinātu e, zudumus visā aprits ciklā, kā arī labāk izmantot dabas resursus. Tas viss ir jāiekļauj un jāskaidro, jāharmonizē ar skaidriem un precīziem juridiski nosacījumiem, un ņemot vērā pieņemtos noteikumus, kā arī iespējams grūziet esošos. Tas attiec uz vairākiem, vairākām regulām par lauku attīstību, par finansējumu un kā un regula par tiešajiem maksājumiem. Un visbeidzot, regula par kopējo tirgus organizāciju runājot par grozījumiem regulā, kuras attiecas uz vairākiem standartiem tiešo maksājumu ziņā un atbalsto lauku attīstībai periodam no 2019. Eh, un 2020. gadā. Šajā sakarā ziņoju, ka regula ir ļoti nozīmīga finansējumam pirmajā un otrajā pilārā abiem minētajiem gadiem. Šī regula dod iespēja dalībvalstīm rīkoties sekojuši, pārcelt fondus eh, starp pilāriem 20. gadā, piemērot dāsnāks nosacījumus, lai eh, uzlabotu maksājumu lauksaimniekiem, kuri dzīvo dabiski apglutinātos apvidos, un ar šo ļoti svarīgo leģislatīvo aktu eh, Rumānijas prezidentūra lauksaimniecības eh, padomē guva vienbalsīgu atbalstu no dalībvalstīm, un mēs nododam arī šo piekrišanas vēstuli Agri komitejas priekšsēdētājiem Sikerskim. Mēs domājam, ka būs iespēja šo tekstu publicēt maksimāli drīz. Tagad runāt par direktīvu par eh, nele, eh, nelojālas komercprakses eh, apkarošanu. Tika panākt vienošanās pagājušā gada decembra trilogā pēc daudzām garām sarunām starp trim institūcijām. Apsveicu jūs ar rezultātu. Rumānijas prezidentūra ir apņēmusies spērt visus soļus, kas ir nepieciešami, lai direktīva tiktu pieņemta vēl šī sasaukuma laikā. Un arī šajā sakarā es rēķinos ar vislabāko sadarbību ar Eiropas parlamentu, lai šie pasākumi varētu tikt virzīt uz priekšu un direktīva tiktu publicēta. Domāju arī, ka jūs jau zināsiet, ka Rumānijas prezidentūra trilogā saņēma apstiprinājumu piekrišanai, un arī šajā sakarā ir sagatavota vēstule agrikomitejas priekšsēdētājiem Sikerskim, un mēs gaidām darba pabeigšanu maksimāli drīz. Es zinu, ka šī direktīva bija prioritāra parlamentam, un esmu pārliecināts, ka tā mainīs nosacījums tirgu it īpaši lauksaimniekiem, kā arī pārējiem pārtikas saprites cikla spēlētājiem. Tas būs ļoti nozīmīgs rīks, lai varētu aizsargāties no citu operatoru eh, negodīgas vai ļaunprātīgas prakses. Tagad runājot par regulu attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem. Šajā sakarā atkārtoju, ka šis dosjē jau ir E, paveicis nepieciešamo starpinstitūciju etapus un domājam, ka teksts varēs tiks pieņemts līdz mandāta beigām. Un arī šajā gadījumā domāju, ka varam rēķināties ar vislabāko sadarbību ar parlamentu, lai pabeigtu visas procedūras un publicētu šo ļoti svarīgo regulu. Dāmas un kungi! no savas puses darīšu visu, lai mēs varētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai tie, kuri rūpējas par mūsu pārtiku, lai viņu rīcībā būtu tāda kā LP, ko, kur mēs veicinām. Tagad daži vārdi par dzīvnieku veselību. Tas ir priekšnosacījums, lai lopkopības nozara varētu darboties un attīstīties. Uh, Tā ir nozara, kas ļoti lielā mērā veicina dalību valstu un Eiropas Savienības izaugsmi. Tāpēc Rumānijas prezidentūra sekos debatē, debatēm par e, lipīgām dzīvnieku slimībām, kas var būt pārobežu. Afrikas cukumīrs ir viena no šīm slimībām Eh, par kuru mēs debatējam jau kopš 2014. gada. Šī slimība turpina izplatīties un ir jāatrod efektīvi priekšlikumi, lai varētu ierobežot tos ekonomiskos un sociālos eh, nosacījumus, kur veicina tās izplatīšanos dalībvalstīs. Rumānijas prezidentūra atbalstīs visas debatas, kas attiec uz Āfrikas cūku mēra apkarošanu gan samitā, gan ministru konferencē Bukarestē, konferences par šo slimību un arī par citām epizodijām ar pārobežu raksturu. Tāpat Rumānijas prezidentūra atbalstīs visas debates, kuras attiecas uz preventīvās kapacitātes stiprināšanu, jo tā ir jāpiemēro eh, harmonizētā veidā visās dalībvalstīs. Biodrošība ir būtisks jēdziens slimību prevencijā. Tas ir vēl viens svarīgs temats, uz kuru mēs vēlamies koncentrēties. Tāpat tas attiecas uz Eiropas plānu pār rezistenci pret antibiotikām mazināšanu. Rumānija identificēs nepieciešamos soļus, lai Eiropas Savienība kļūtu par vislabākās prakses reģionu, tāpat arī notiks ministru konferenčē sakarā. Dzīvnieku labturība arī būs prioritāte mūsu prezidentūrai. Mēs analizēsim eh, revīzijas palātas ieteikumus pār dzīvnieku labturību par to, kā mazināt atšķirības starp ambicioziem mērķiem un praktiskajiem soļiem. Teksts ir publicēts 18. gada novembrī, un arī mēs sekosim, kā pieņemtie teksti tiek īstenoti. Nākošais jautājums ir dzīvu dzīvnieku eksports. Tas var būt no ievērojams ienākama ots Eiropas lopkopiem. Uh, un prezidentūra sekos debatēm, lai identificētu vislabākās prakses, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā pa jūru. Bukarestē e, papildus jūnija neformālai sanāksmē starp lauksaimniecības ministriem notiks vēl citi pasākumi. Eiropas Savienībā, arī starptautiskā līmenī, ir jādomā par klimata jautājumiem, ir jādomā par mežu aizsardzību. Rumānijā mums ir priekšrocība tā, ka mums ir tehniski ilga pieredze mežsaimniecības ziņā, un mežu aizsardzība ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Galvenais temats ir, kā piemēroties klimata pārmaiņām, pārmaiņām sabiedrībā un saglabāt mežus. Šodien meža saimniecība pārvalda vairākas politikas un nozaru rīki, bet nav vienas kopējas meža saimniecības politikas. Rumānija uzskata, ka ir ļoti būtiski stiprināt mežu lomu un šīs nozars lomu starp nozaru ziņā ir jāveido Eiropas meža stratēģija. Ir jā, jākoriģē Eiropas meža stratēģija periodam no 18. līdz 20. gadam, kā arī ir jāpanāk sinerģija starp visiem šiem starp nozaru jautājumiem un tie ir rūpīgi jāņem vērā ir jāpanāk uh, saistošs juridisks ietvars par mežsamniecību Eiropā, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķis uh, darba kārtībā 2030. Gan Bulgārijas, gan Austrijas prezidentūra uh, pielika lielus pūliņus, lai panāktu progresu šajā sakarā un lai panāktu vienošanos meža saimnie, meža saimniecības darba kārtības jomā. Rumānijas prezidentūra strādās pie tā, lai šīs sarunas varētu turpināt un lai tiktu izveidots kopējs standarts ilgspējīgai meža apsaimniekošanai Eiropā. Un šādā starptautiskā kontekstā ir nepieciešamas vienotas darbības no Eiropas Savienības puses, kā arī ir jāgatavojas uh, ANO. Uh, konferencei par mežiem, kurš notiks maijā. Un tagad es vēlos pateikties jums par uzmanību un esmu gatavs, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies ministra kungām par šo ļoti plašo un daudzpusīgo uh, Rumānijas prezidentūras prioritāšu izklāstu. Un mums ir pieteikušies ļoti daudz runātāju, un tad, ja iespējams, tad lūdzu koordinātoru katrs pa divām minūtēm, un pēc tam deputātiem katram pa minūtei, kā pirmajam došu vārdu desa kungām. Un, ja būsiet pārsnieguši savu uzstāšanās laiku, es sitīšu rāmuru. Jā, ja, dank, ja. Paldies, priekšsādātāji, sirsnīgs paldies, ministra kungs, ka esat ieradies uz uh, lauksaimniecības komitejas sēdi Eiropas parlamentā, lai pastāstītu par Rumānijas prezidentūras programmu. Gribu teikt, ka uh, lauksaimniecības politika ir ļoti uh, svarīga un uh, Uh, vai mēs varēsim tik īsā laikā pabeigt darbu pie KLP. Mēs esam uh, strādājuši pie omnibus 14 mēnešus ilgi Un mēs eh, nu, eh, nevaram iedomāties, ka darbu pie KLP varētu pabeigt vēl Rumānijas prezidentūras laikā, tad tas notiktu uz eh, kvalitātes rēķinu un nākajam sasaukumam vajadzētu atkal pie tā atgriezties. Es domāju, ka mums būtu jārūpējas par uh, uh, Eiropas uh, mežiem mums arī ir uh, kopš 70. gadiem Vācijā lielas uh, meža platības iestādītas krājuma 30-40 gadiem uz priekšu, un meži arī uztver lielu kvalitāti CO2. Un tāpat mums lauksaimniecībā jādomā par uh, konkurētspēju, un būtībā Fils Hogans, pie, Hogans piedāvā ļoti maz šajos divos konkrētos uh, punktos. Ir uh, runāts, protams, par uh, izdevīgām pārtikas cenām, bet arī situācija dažādās valstīs ir atšķirīga. Šeit nevar visu uh, Briselē izlemt un atrisināt, un, nu, mans laiks beidzās, vēl jums panākums ETP grupas vārdā. Nākamais runātājs. Es gribu pateikties ministram par runu, par saturu, par uzskaitītajām prioritātēm. Reti ir nācies nu, teikt, ka mēs uz lietām skatāmies vienādi un piekrītam, ka ir jāpātrin, jāpātrin darbs, jo runa ir par svarīgiem jautājumiem un dosie. Un piekrītu Dezakungam KLP jautājumā. Nu, ir jānodrošina tiesiskais pamats šiem jautājumiem vai tas mums būs jāatrisina komitejas sēdē, vai par to lems plenārs sēde. Gribētu zināt, kādas jūsu idejas ir uh, šai jautājumā. Runājot par KLP reformu, jūs minējāt virkni prioritāšu, es pilnībā piekrītu tām. Un ļoti svarīgi ir domāt par jaunās paaudzes lomu, par paudžu nomaiņu KLP kontekstā. Uh, Mums ir jādomā par jaunas lauksaimniecības izveidi, par e, novatorisku metožu izmantošanu lauksaimniecībām, bet man ir arī jautājumi par e, pirmais par KLP izdevumiem, maksājumiem. Mums ir ļoti rūpīgi jāskatās uz importētiem uh, Eh, produktiem un eh, ir jābūt norādītai eh, izcelsmei uz iepakojumiem. Un, nu, tas tā ir ļoti, manuprāt, godīga prasība. Kužmjāk kungs. Paldies, priekšsētājs. Arī gribētu pateikties ministra kungām, kā arī par to, ka jūs tik plaši izklāstījāt Rumānijas prezidentūras eh, prioritātes, tīpaši KLP jomā. Un līdzīgi kā iepriekšējie runātāji gribētu pievērst uzmanību tam, ka uh, pusgads nav daudz, bet ja runājam par sadarbību ar parlamentu, tad patiesībā uh, divi, trīs mēneši ir tikai palikuši. Un, uh, Ehm, patiesībā jau eh, aprīļa beigās jau, nu, viss darbs būs beidzies. Jāsaka, ka galvenā prioritāte no četrām galvenajām, jūs teicāt, ir konverģences eh, un, un ehm, Eiropa un eh, milzīgo atšķirību likvidēšanu starp dalību valstīm. Rumānija ir 12 gadus ES dalību valsts, mana valsts Polija 15 gadus, un jāsaka, ka eh, šīs atšķirības ir lielas, ja runājam par tiešajiem maksājumiem. Es saprotu, ka jaunajā finanšu perspektīvā vismaz tiek ierosināts eh, kāds izlīdzināšanas mehānisms, bet gribētu vaicāt, uh, Uh, vai jums nešķiet, ka šajā jaunajā perspektīvā šim izlīdzinājumam ir jābūt pilnīgam, uh, absolūtam, jo pretējā gadījumā iznāk eh, tā, eh, ka mm, Austrum Eiropas eh, valstu lauksaimnieki tiek diskriminēti un vai nebūtu labi, ja šā diskriminācija tiktu likvidēta. Un tādēļ jautājums, vai jūs esat gatavs veikt kaut kādas pasākums savas prezidentūras laikā, lai šī izlīdzināšana būtu vēl dziļāk, vēl lielāk nekā ierosināts. Senels kundze. Paldies, eh, priekšsēdētājs, deputāte Senra. Domāju, ka jūsu nosauktajās prioritātēs KLP ir aspekts, kas mums visiem ir ļoti būtisks, un es vēlos jautāt, vai un kā esat iecerējis stimulēt kādas darbības, lai aizstāvētu un padarītu prioritāris mazos lauksemniecības uzņēmumus KLP ietvaros, jo mēs nepārtraukti runājam par šo tematu, bet nekad nav neviena priekšlikuma, lai varētu atbalstīt šīs un uzturēt aktīvus e, šīs mazās saimniecības. Tās ir tās, kuras um, do, rada darba vietas un palīdz uzturēt lauksaimniecisko aktivitāti lauku vidū. Otrkārt vēlos jautāt par sievietēm. Pirmkārt, pār šos jautājumu, kas ir izzudis jaunai KLP, un vai jūs no prezidentūras puses piedāvāsit kādu konkrētu pasākumu, lai tiktu galā ar nevienlīdzību, kas skār lauku sievietes ir tīpaši e, ģimenes uzņēmumu ietvaros? Trešais jautājums par zemiem Eiropas parlamentā un, un Agri komitejā mēs esam diskutējuši un pieņemuši rezolūciju par zemes koncentrācijām un sagrābšanu Eiropā, un šobrīd dažās vietās, kā piemēram Galicijā, no kurienes esmu es, mēs saskaramies ar lielu spiedienu zemes iegādēji no lielajiem uzņēmumiem, un daudzos gadījumos no uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar industriālo lauksaimniecību. Eh, ar vienīgo nolūku, lai varētu tur izvietot, eh, izvietot eh, cūku mēslus, bet mēs vēlamies tā šo zemi saglabāt maziem uzņēmumiem. Ah, Hauslikungs, jā. Ja Nu, mums jau bija vakar iespēja tikties vides komitejā, bet uh, jūs uh, vakar uh, uz šo jautājumu atbildējāt, šodien to nepieminējāt, uh, nelielās uh, saimniecības un kā uzlabot šo uh, Uh, lauku saimniecību situāciju. Tātad šeit uh, vakar jūs neko neatbildējāt uz šo jautājumu, tāpat uh, jau tēmāts zemes sagrābšana. Un tāpat vēl viens jautājums, kā apturēt to, ka cilvēki bēg prom no laukiem, ja tā varētu teikt, ko darīt. Un mani arī pārsteidza tas, ka jūs eh, nu, vakar kritizēja par to, ka jūs vispār neko nepieminējāt par klimatu un kas eh, tiks darīts, lai lauksaimniecība ievērotu eh, klimata mērķus. Tagad es gribētu kaut ko no jums tomēr dzirdēt. Un vēl viens interesants jautājums. Ir vairākās valstīs problēmas ar korupciju, tā skaitā jūsu valstī. Uh, ka nauda nonāk nepareizā personu kabatās un ka ir jāveic pasākumi, lai to novērstu. Nu, ir jūsu valsts arī nav līderu uh, starpā uh, attiecībā uz pesticīdu izmantošanas samazināšanu un uh, tā skaitā neko, uh, neonikotinoīdu uh, problēma un eh, tik arī runāts par mežiem. Vakar es to pieminēju, ir atbilstošas uh, vadlīnijas uh, un jūsu valstī var nu, nelegāli izcirst to mežu, pēc tam legāli izmantot, var Eh, izcirst pa dabas parkus un nekādas sodi par to eh, nedar, eh, nedraud pie jums. Tagad lozo kungs, paldies, priekšsēdētāji ministra kungs prezidentūra seko viena otrai un viena otrai ir līdzīgas un nekāds labums no, lauksē, no tā lauksaimniekiem netiek. Nu, jūs tāpat kā uh, visi priekšgājēji izrādīsieties nespējīgi mainīt uh, Bru Briseles uh, administratīvā buldozera virzību uz priekšu, kurš uh, dzena lauksaimnieks, tā skaitā Francijā uz bezdibeņa malu. Un tas ir saistīts ar uh, uh, Eiropas politiku, ka lauksaimnieki tiek pakļauti uh, nežēlīgajiem tirgus likumiem un atstāti likuma, uh, likteņa varā. Mums uh, būtu jārisina ekonomiskās uh, problēmas, ar ko saskars lauksaimnieki, jo pretējā gadījumā jaunieši vienkārši nevēlēsies nodarboties ar lauksaimniecību. Tālāk par uh, šo uh, reformu. Ir jāpanāk vienošanās par trim sadaļām līdz februāra beigām, vai jūs tiešām uh, domājat, ka uh, tik uh, svarīgs teksts visiem lauksaimniekiem, ka ir uh, jāapstiprina tik īsā laikā tālāk, kāda ir, uh, kāds ir skatījums padomē uz daudzgadu finanšu schēmu un jautājums, vai esat paredzējis aizstāvēt KLP budžetu un kādas vadlīnijas eh, Rumānija sev ir apstiprinājusi sarunu procesam. Paldies! Paldies! Pārējām tālāk pie vienas minūtes uzstāšanās bloka. Un eh, tagad eh, došu vārdu Zoannas kundzei, lūdzu. Domnule ministru, în calitate de vicepreședinte al... Priekšsēdētājs, Ministra kungs, es kā vicepriekšsēdētāja agrikomitejā sveicu jūs. Mūsu komitejā es jūs labi pazīstu, es zinu, cik jūs esat pieredzējis, un tāpat arī es zinu, cik uh, daudz jūs esat paveicis un e, cik daudz jūs strādājat lauksaimniecībā, lai nodrošinātu visaugstākos standārtus. Tāpēc arī lauksaimnieki jums e, piešķīr šo ministra mandātu. Ministra kungs, ir vajadzīga subsidiaritāte, bet Eiropā problēma ir tā, kā cilvēki atstāja lauku apvidus. Ir jāpiesaist jaunieši. Ir e, jā, mudina sievietes strādāt lauksaimniecībā, un tāpēc mums ir vajadzīgs specifisks programmas. Digitalizācija šeit ir prioritārs temats. Bez tās lauksaimnieks nevar strādāt pēc visai augstiem standartiem. Šeit agrikomitejā mēs eh, nereti runājam par tādiem jēdzieniem kā aktīvais, reālais lauksaimnieks vai tiem, kuri maina aktivitāti un uzsāk lauksaimniecības aktivitātes. Daži no tiem ir gados jauni, citi vairs ne. Otrais pilārs ir ļoti svarīgs. Jūs atbalstāt in investīcijas lauksaimniecībā. Tas ir svarīgs jautājums daudziem lauksaimniekiem. Vienādas subsīdijas visiem lauksaimniekiem visās dalībvalstīs. Ministra kungs, jūs runājat par dzīvnieku labturību. Uh, Un viens no kolēģiem izteicās par problēmām apkārtējās vidas sakarā, bet es apzinos, ka vidas jautājums jums ir ļoti svarīgs, un es izmantoju sev uh, atlikušo laiku, lai novēlētu uh, jums vislabākās, labāko veiksmi darbā un paustu savu abrīnu par jūsu veikumu līdz šim. Jūs būsit vadošajā postenī lau, padomē attiecībā uz lauksaimniecību, un mēs ceram, ka jūs darba uh, vieta, uh, darba veikums būs uh, pozitīvs. Deputāti Herans, paldies priekšsēdētāji. Yes uzdošu dažus jautājumus eh, attiecībā uz strateģiskiem aspektiem par virzību uz priekšu, kurās nodaļās ir bijusi virzību uz priekšu KLP eh, strateģiskajos plānos un cik tālu. Tālāk par Merkosuru esmu nobežījusies pār um, eh, dažādiem aspektiem šajā sakarā, it īpaši jārunā par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm. Un, uh, oriģinālu nosaukumiem. Es vēlētos zināt jūsu viedokli šajā sakarā sarunās ar Merhosuru un kādu ir jūsu plānu, un visbeidzot par daudzgadu finanšu schēmu. Kāds ir jūsu skatījums? E, tas e, šis aspekts ir parādījies arī citās Eiropas politikās, un nereti vienīgais risinājums ir bijis samazināt finansējumu KLP, daudziem tā liekas padomēm. Kāds ir jūsu skatījums, kā Eh, eh, kādi būtu citi risinājumi, nevis samazināt KLP finansējumu? Domnule ministru, încă o dată vă spun bine. Paldies, deputāts Turkanu. Vēlreiz sveicu jūs Eiropas parlamentā. No manas puses divi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs piekrītat komisāra Hogana priekšlikumam ierobežot subsīdijas un respektēt degresivitātes principu? un kāds arguments priekšrocībām un trūkumiem ikvienai no alternatīvām. Otrakārt, jūsu nosauktajā plānā par prioritātēm. Kāds ir jūsu viedoklis par ražošanas kompensācijām eh, skartajiem lauksemniekiem, eh, lai Eh, tiem, kuri ir jātur pār, jātur eh, kūtīs cūkas uz nenodīju robežot laiku, un ko jūs domājat pār noteikumiem pār meža cūkām uz kvadrātu kilometru vai pieci, pieci meža cūkas uz vienu kvadrātu kilometru ir e, pietiekami? Ministra Dieja, с вас се познаваме от едно събитие. Министра Дел Кунгс сака Некол Кунгс. Mēs tikāmies uh, pasākumā, ko rīkoja Bulgārijas prezidentūra par duāliem pārtiks preču standartiem. Es gribētu jautāt, vai jūs prezidentūra ir paredzējusi paveikt trialogu sarunas? Daudz sūdzās par eiroskepsi, anti-eiropeisku noskaņojumu bet, eh, nu, ja mums būs kopīgi noteikumi spēkā visā Eiropas Savienībā šai jautājumā, tad uh, daudzas no šīm negatīvām emocijām zudīs. Uh, tāpat uh, esmu arī runājis ar reģionālo direktoru uh, veterinārā dienestā Rumānijā, kurš piedalījās Rusē notikušā konferencē pagājušajā nedēļā. Es gribēju jautāt, vai jūs atbalstīsiet finansējumu piešķiršanu noteiktiem pasākumiem. Nākamais runātājs ir Kolumbijē kungs. Es uh, gribēju vispirms paust pārsteigumu par to, ka uh, jaunā eh, prezidentūra ir sākus darbu, un mums tagad katram ir viena minūte, lai runātu par ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, KLP nākotni vai citām ministru kungu skaitītām problēmām. Es neuzdošu tik daudzus jautājumus kā kolēģi, jo tie jau ir izskanējuši, bet gribētu paust savas pārdomas. Es kā deputāts uh, Esmu sašutis par to, ka Eiropas komisija vispirms draudēja Polijai un Ungārijai un tagad draud arī jūsu valstī apturēt paredzētos palīdzības maksājumus. Esmu arī dzirdējis mazo lauksaimnieku sūdzības par to, ka viņi zaudēs zemi, tādēļ, ka lielie lauksaimniecības uzņēmumi viņiem vienkārši to atņem, pārpērk un arī saņem lielāko palīdzības daļu. Mazie lauksaimnieki saņem mazāk par 10% no visa palīdzības apjoma. Un uh, mums vajadzētu palīdzēt īstenot tādu politiku, lai uh, rumāņu eh, zemnieki varētu atgriezties eh, savās dzimtajā zemēs un apstrādāt uh, laukus, nevis būtu spiesti uh, doties darba meklējumos citviet. Es aicinu arī eh, būt eh, piesardzīgiem, veidojot attiecības ar Moldavu un Grūziju, jo tās ir arī eh, palīdzējušas īstenot Krievijas embargo, jo varēja eksportēt savus ražojumus bez muitas nodevām. Un tāpat arī būtu jāpaskatās, kādi nosacījumi ir piešķirti Ukrainai, lai eh, tā varētu e, eksportēt savus lauksaimniecības ražojumus uz Eiropu. Un tiešām eh, ir eh, jāsaka, dramatiska sekas būs šādai diplomātijai, kas notiek neņemot vērā lielas daļas Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Un jāsāk domāt beidzot par lauksaimnieku interesēm. Flanagan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu piekrist tam, ko daudz iepriekš teica par laika grafiku. Vai tas ir realistisks? Es tā nedomāju. Arī ļoti daudz deputātu tā uzskata daudzās politiskās grupās. Vēl viens jautājums, kas man ir. Mani interesē, ko jūs domājat par komisijas pozīciju attiecībā uz griestu noteikšanu. Tas tiek raksturots kā pārdalīšana, bet daudz uzskata, ka Eh, tas ir bezjēdzīgi. Vai tiešām daudzi cilvēki eh, uzskata, ka tas palīdzēs eh, padarīt KLP par, teiksim, uzticamāku? Domāju, ka nē. Vai kaut kas mainīsies? Šķiet, ka komisija pat neklausās. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Paldies. Andriju. Andriju kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, uh, sveicu ministru mūsu vidū. Paldies, ka esat atnācis uz mūsu sanāksmi. Gribu teikt, ka cenu stabilitāte tirgu ir ļoti svarīga lauksaimniecības nākotnei uh, un uh, KLP un kopējā tirgus organizācijas uh, reformas kontekstā tagad šī kopējā tirgus organizācija uh, tiks pārveidota par instrumentu krīžu pārvarēšanai. Vismaz tādas ir ieceres. Uh, un uh, sekojot tam, kas tika lēmts omnibus sakarā lauksaimnieku e, ietekmei uz e, veselu nozari un tās uzņēmiem vajadzētu pieaugt. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, kāds iecerētais darba grafiks un kā esat paredzējis aizstāvēt savus e, idejas par tirgus caurskatāmību e, padomes priekšā. Tāpat, e, ko jūs domājat par Brexita ietekmi uz lauksaimniecības nozari? Paldies! Glorneks kundze, paldies priekšsēdētāji, ministra kungs Uh, e, pat ja es biju izgājusi uz brīdi no zāles jūsu runas laikā, zinu, ka jūs runājāt par augu izcelsmes olbaltumiem, un tas ir apsveicami. E, ir e, sagatavots ziņojums par olbaltumu uh, Uh, kultūru nākotni Eiropā, bet, diemžēl, šīs uh, ziņojuma secinājumi rada vilšanos. Un, uh, Tiek atzīts, ka situācija tiešām ir satraucoša, jo Eiropa importē 17 miljonus uh, tonu bruto, tā skaitā liels īpatsvars ir sojai šo olbaltumu. Uh, importa uh, apjomā, un tagad tiek vestas sarunas ar ASV, lai vēl palielinātu sojas importu, domājot par ilgspējību, tas rada bažas. Man ir jautājums, kā, ko jūs darīsiet, lai uh, pārvarētu komisijas uh, iekšējās pretrunas šajā jautājumā. Paldies, nākamais runātājs. Nu, saskaņā ar preses ziņām, Austrum Eiropā tiek joprojām tirgota sliktāks kvalitātes pārtika nekā, nekā Rietum Eiropā un nekādu reālu uzlabojumu nav. Eiropas parlaments pagājušā gada septembrī pieņēma ziņojumu, vēršoties pret negodīgu komercpraksi šai jomā. Gribu zināt, vai jūs piekrītat šim viedoklim un vai vēlaties risināt šo problēmu lauksaimniecības padome. Nākamais jautājums ir Āfrikas cūku mēris cīņa pret šo slimību ir viens no svarīgākiem uzdevumiem jāpiešķir atbilstoši finansējums un kompensācijas cietušajiem lauksaimniekiem. Vai jūs to atbalstīsiet? Nākamā runātāja. Delais kundze. Tātad, eh, ministra kungs, mēs jau tikāmies vakar lauksaimniecības komi, eh, viduskomitejas sanāksmē. Es neatgriezīšos pie kolēģa Andriju teiktā par cēnu svārstībām un par krīzes pārvarēšanas instrumentiem, bet mums ir vajadzīgi arī riska pārvaldības instrumenti. Tieši par to šodien ir runa. Eh, kopējai lauksaimniecības politikai ir jābūt arī turpmāk kopīgai jo komisija iezīmē zināmas iespējas, ka šī politika varētu tikt renacionalizēta. Jūs arī pieminējāt bioekonomikas jautājumu, ir pieņemti tiesību akti, bet mēs tagad gaidām deleģētu aktu pieņemšanu un gribu pievērst jūsu uzmanību tieši šiem jautājumam, jo tas ir svarīgi. Uh, Uh, domāt par uh, biodegvielas uh, jautājumu un tiem, kas audzē olbaltumkultūras, ir jāskatās, lai šī direktīva neizrādītos ar negatīvu ietekmi uz lauksaimniekiem, jo tā varētu veicināt uh, palmu eļas importu ar negatīvām sekām. Paldies! Vēlos pateikties Rumānijas prezidentūras komandai par sniegto atbalstu, tāpat kā to mums nodrošināja Austrijas prezidentūras komanda eh, lai vērstos pret negodīgu komerc praksi tieši pēc šīm debatēm mums arī būs runa par negodīgu komerc praksi, notiks arī balsojums, tā skaitā plenāra sēdē, tātad šis balsojums paredzēts martā. Runājot par KLP, man ir jautājums ministra kungs. Daudzi uh, kolēģi šai komitejā ir vairāk kārt pauduši bāžas. Esam balsojuši par Dorfmana kunga ziņojumu, tas saņēma lielu uh, vairākumu atbalstu. Tātad runājot par reformu, pastāv bažas, ka tā varētu novest pie renacionalizācijas KLP jomā, ko par to domā Rumānijas prezidentūra. Nākamais runātājs ir Ropestkungs, ministra kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu prezentācijā. Es saprotu, ka jūs ļoti labi pārzināt lauksaimniecību gan Rumānijā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Vēlu jums panākums. Prieks redzēt jūsu prioritāšu vidū konverģenci. Daudzi kolēģi uzdeva līdzīgu jautājumu, bet es arī vēlētos zināt, kādu konverģences līmeni vēlaties panākt. Komisija runā par 50% samazinājumu un jautājums, ko jūs sagaid, ko varam gaidīt lauksaimnieku no jūsu prezidentūras. Mums ir jānodrošina cienīgi ienākumi uh, mūsu lauksaimniekiem tiešmaksājumi veido 20-25% no viņa ienākumiem, pārējais ir saistīts ar uh, pārtiks preču cenām. Vai esat paredzējuši izstrādāt mehānismu, lai nodrošinātu taisnīgus maksājumus lauksaimniekiem? Paldies, ministru kungs. Uh, sveicināts mūsu komitejā un vislabākie novēlojami. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli par zemes sagrābšanas notikumiem, kas ir ļoti būtiski e, Eiropas e, austrumos. Ja jums ir kas ir šobrīd darāms, es varu pagaidīt mazliet, saka runātājs. Tā tad atkārtoju savu jautājumu. Jūs zināt, ka notiek zemes sagrābšana Eiropas austrumos. Tā ir parādība, kur skar ne tikai Rumānija, arī Vācijas austrumos ir vērojams šādas parādības. Un jums šī problēma ir labi zinām. Kāda ir Rumānijas prezidentūras nostāja? Jo šīs parādības dēļ Eiropas Savienības subsīdijas nonāk spekulantu kabatās. Un Eh, nereti tie pat nav eiropieši. Tālāk par Āfrikas cūkumēri. Kāpēc eh, šī slimība izplatās tik eh, straujā tempā Rumānijā, daudz straujāk nekā citās dalībvalstīs. Un tālāk par uh, antibiotiku rezistenci. Ko, kāds ir jūsu viedoklis par veterināro aptieku atvēršanu? Agņūkungs. Kad Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, viņiem bija plaukstoša sojas pupiņu industrija, bet viņiem nācās to pārtraukt tad, kad viņi pievienojās. Un e, es atceros, ka mm, manā pirmajā sasaukumā e, rumāņu lauksaimnieki nāca un rādīja, e, kāda, mm, kāds posts ir nodarīts aizliedzot audzēt ģenētiski modificētas sojas pupiņas. Un es domāju, ka šeit šeit eh, jums ir brīnišķīgi iespēja parādīt eh, lauksaimniekiem un pārējai Eiropas Savienībai, kāds veiksmes stāsts ir tā šīs GMO. Um, sojas pupiņas. Lūdzu, aizmirsiet visu par eh, klimata pārmaiņu mērķiem, jo lauksaimnieki nebūs tie, kas mainīs pasaules klimatu, zemeslodes klimatu. Un eh, neaizmirstiet, ka GMO ir izcila mm, mm, mm, mikrobioloģiskā rezistence. Paldies, Agulērs kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs, ministru kungs, mūsu sanāksmē. Mums jau bija iespēja uzklausīt jūsu stāšanos zivsaimniecības komitejā. Es tāpat kā kol citi kolēģi eh, vēlos norādīt, ka, manuprāt, KLP reformai nav pietiekami daudz laika, ja mēs vēlamies to īstenot kā pienāks. Tāpat arī kolēģis jau Paulo de Castro uzdev līdzīgi jautājumu, ko jūs domājat par eh, komisijas priekšlikumu par eh, svarīgo, svarīgiem lēmumiem lauksaimniecības politikā, kurus, eh, kuri tik pie, tiks pieņem dalībvalstu līmenī pār ģe, ģenētiski modificētajiem organismiem. Tāpat ir būtiski cīnīties pār budžetu, lai tas tiktu uh, atjaunots, kāds tas bija agrāk. Es saprotu grūtības ar Brexit, bet KLP ir nepieciešams pietiekami liels budžets. Un tas ir jāparedz esošajā daudzgadu finanšu schēmā. Vaickungs. Äh, Paldies, priekšsēdētāji ministra kungs Jūs atkal Rumānijā esat uh, pieprasījuši atļaujas izmantot neonikotinoīdus, un es gribētu zināt, kāda jūsu stratēģija, jo citi vēlas tos aizliegt, uh, nu, tās uh, rapša jomā audzēšanā tiek izmantoti, nu, un teiksim, kādēļ jūs uzskatāt, ka šai kultūrai nav piemērota augu seka. Un nav vēl apstiprināts daudz, nav apstiprināta daudzgad finanšu schēma, vai jūs cerat, ka tiešām lauksaimniecības budžets netiks samazinās, kaut gan komisija centīsies tieši šeit ietaupīt. Hoibušas kundze. Ho, Paldies! Ministru kungs, jūs eh, runājāt par to, ka KLP ir jāpieskaņo nākotnes izaicinājumiem, tātad šeit klimats un vide ir uh, uh, svarīgi, mēs nedrīkstam tos aizmirst, jo tieši lauksaimnieki būs tie, kas uh, cietīs no klimata pārmaiņām. Es gribētu zināt arī, cik lielā mērā padome ir gatava eh, pievērsties tirgus eh, politikai un arī pasaules mērogā, jo eh, cenu svārstības tirgo ar vien tikai pieaug un cieši lauksaimnieki. Tālāk tika norādīts, ka ir jākoncentrējas uz uh, Uh, ES līgumu ievērošanu, un kā Lisabonas līgumā ir norādīts, ka ir jābūt uh, konsekventai rīcībai un uh, es ņemot vēro ārējo ietekmi, es aicinātu padomi konsekventi īstenot KLP politiku un uh, pieturēties pie Lisabonas līguma prasībām. Bogovičs kungs. Paldies, ministra kungs, ka esat pie mums atnācis vēlus panākumus prezidentūrai, un man ir šādi jautājumi. Pirmkārt, Uh, Eiropā ir uh, liela problēma, lielā saimniecības, kas pārsniedz vienu tūkstoti hektāru, tās apdraud mazās ģimenes saimniecības. Ir uh, paredzēts samazināt finansējumu piešķiršanu no 60 tūkstošiem un noteikti griestu 100 tūkstošu apmērā. Uh, Nākamais jautājums - viedo ciematu iniciatīva, kas palīdz saglabāt darba vietas lauku reģionos uh, un arī sociālo infrastruktūru, piemēram, bērndāru skolas un tā tālāk, lai ja aicinātu jauniešus palikt uz dzīvi laukos. Jautājums, ko esat iecerējuši šajā jomā, kāda jums ir nostāja, vai to ņemsiet vērā, strādājot pie KLP nākotnes. Nākamā runātāja Pētirs Kunze. Ir tik daudz izaicinājumu un problēmu lauksaimniecības jomā, domājot par nākotni un uh, turpmākiem pasākumiem ir tiešām grūti tikt galā ar visām problēmām, kas pastāv, domājot par paauģu nomaiņu lauksaimniecībā. Mūsu komiteja šajā jautājumā ir guvusi zināmas panākumus. Komisija ir ņēmusi vērā mūsu ierosinājums, palielinot atbalstu no 50 līdz 100 tūkstošiem eiro. Tāpat ir uh, arī uh, uzklausīti citi ierosinājumi attiecībā uz komercpraksi, bet esam uh, atstājuši novārtā vienu mūsu līdzpilsoņu grupu, proti sievietes. Uh, nu, uh, Viņas, viņu ieguldījums ir 35% šajos lauku uzņēmumos, bet tas netiek ņemts vērā. Es gribēju jautāt, kā esat paredzējuši uzlabot sieviešu situāciju laukos, jo viņu loma ir izšķiroši svarīga, lai lauksaimnieki varētu turpināt savu darbu. Paldies, priekšsētāji, paldies, ministra kungs. Nesen bija daudz eh, debašu par veselību, uzturu un klimatu. Un eh, šīs tēmas, protams, piesaist daudz uzmanības, bet viena no problēmām, kas identificēta šajā ziņojumā, ir nepieciešamība it intensificēt lauksaimniecisko ražošanu uz esošajām zemes platībām. Kā jums šķiet, vai KLP palīdzēs mums to izdarīt un kā tas tiks darīts? Jo man šķiet, ka lauksaimniekiem uh, ir bail, ka politiķi paši nav īsti skaidrībā gan uh, globālajā līmenī vai uh, arī Eiropas līmenī, un viņi ir nobežījušies par savu nākotni. Kā jums šķiet, vai šī jaunā lauksaicības revolūcija Eiropā būs, ko uh, ierosināja Lansers ziņojums, un šķiet lielākā daļa bija tieši par uzturu? Hazakāns kundze. Dieren worden in Europa. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropā. Uh, eh, ja uh, dzīvnieki tiek dienām un nedēļām vēsti, tas viņām rada milzīgi uh, ciešanas, un es domāju, ka mums ir jārisina šis jautājums, jāierobežo gan skaitliskā ziņā, gan ilguma ziņā šie pārvadājumi. Mēs varam arī mācīties no Austrālijas, kur šādi ierobežojumi ir noteikti, un arī ieklausīties ja Eiropas parlamentā, bet Rumānija dara gluži pretējo. Tā ir uh, uh pasaulē lielākais dzīvu aitu eksportētājs tiek uh, transportētas šīs uh, aitas pat uz uh, Kuveitu un uh, Katāru simtiem miljonu dzīvnieku tiek transportēti. Un kā jūs varat domāt, ka jūs uztvers nopietni, ja jums ir noslēgti šādi līgumi un jūs neievērojat normas? Paldies, tādējādi esam izsmēluši runātāju sārakstu un ļoti daudz deputāti izteicās, izskanēja daudz jautājumu, un uh, lūkšu tagad uh, ministra kungu uh, atbildēt uz tiem. Nu, mums nav daudz laika, tādēļ es būtu pateicīgs, ja jūs būtu kodolīgs savās atbildēs. Paldies! Mă voi strădui. Mă voi strădui. Mēģināšu iekļauties laikā, kas man tiek atvēlēts, atbildēt īsi, runājot par tik plašu problēmu. Vakar es uzstājos citā parlamenta komitejā, NV komitejā, un arī tur atsevišķi jautājums kā ar KLP arī šodien es jau vienreiz uzstājos zivsaimniecības komitejā šoreiz, un arī tur es saskāros ar jautājumiem KLP sakarā, un tas ir gluži saprotami. Šodien esmu dzirdējis daudzus jautājumus par jēdzienu, pie kur mēs strādājam šodien, pie jēdzienu, kur mēs vēlamies pilnveidot, vienlaicīgi ņemot vērā esošo, eh, esošo situāciju un komunikāciju no Eiropas kom, eh, kom, eh, komisijas puses. Lauksaimniecības politika, no mana viedokļa raugoties, ir un lauksaimniecība kā tāda ir cilvēka esamības pašā pamatā. Tāpēc mums ir tas jāņem vērā, domājot par šiem jautājumiem, un tāpēc šodien pirms eh, devos uz šo sanāksmi, jūtos ļoti motivēts, jo ikvienā jautājumā, kas izskanēja, mēs varējām redzēt, ka uh, Šī jēdziena sakarā ir visai plaša jautājumu gama, kuras skan, skar tik dinamisku un sarežģītu e, jomu. Un arī vienlaicīgi jūs jautājumi deva man pārdomu vielu un ceļamaizi e, manam turpmākajam darbam, lai varētu strādāt aiz uh, Eiropas lauksaimnieku un ne tikai viņu interesēs bet ir atsevišķas lietas, kuras mums vajadzētu diferencēt, runājot par mūsu konkrētu eh, darbības plānu un par koplēmumu. 17. gada novembrī komisija nāca klajā ar paziņojumu par jauno KLP koncepciju, un šodien mēs visi parlamentā, komisija, padomē, mums visiem ir jāstrādā pie šīs jaunās politikas arhitektūras. Pie tādas kā LP, kura periodam no 21. līdz 27. gadam atspoguļos to, ko mēs izveidojam šodien. Mums ir jāredz, kā mēs piešķirsim nepieciešamo juridisko precizitāti un skaidrību uh, darbam turpmāko septiņu gadu laikā. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, lai ņemtu vērā šī jēdziena būtiskās izmaiņas. Izmaiņas, kas atspoguļo vēlmu uzlabot kopējo lauksaimniecības politiku, ņemot vērā šī brīža nepieciešamības un nākotnes perspektīvas. Es vēlētos šeit izklāstīt atsevišķas jomas, kuras ir iekļautas tajās atbildēs, kas ir paredzēts jums un kas atbilst šim visai plašajiem KLP jēdzienam. Mēs visi sacījām un vēlējāmies vairāk KLP vienkāršošanas. Cik man zināms, un arī, kā to varēja konstatēt, padomē tāda ir lauksaimnieku vēlme, ar kuriem es tikam, tikos eh, gan savā valstī, gan citās. Visi vēlas vairāk subsidiaritātes, bet tas nav domāts, lai varētu renacionalizēt KLP. Man šķiet, ka Mēs kļūdīsimies, ja iesim pa šo ceļu, bet mums ir šāda veida pārmaiņas nepieciešamas, un caur savu priekšlikumu komisija spēja vēl soli uz priekšu, nu, un tālāk debatēs padomas līmenī es biju skaidri redzams, kādas ir ministru nostājas un kādas ir opcijas viņu rīcībā. Tas viss lai strādātu ikvienas dalībvalsts lauksaimnieku interesēs un labā. Tālāk runājot par piecām regulēm, regulām, kas šobrīd tiek grozītas, ir trīs skaidras sekcijas - strateģiskie plāni, finansēšana, uzraudzība un kopējā tirgus organizācija. Šie trīs jautājumi ir jāatspoguļo mūsu devumā darba grupās un lēmumu pieņemšanā. Ir ties, ka mūsu rīcībā ir maz laika, un to jau es sacīju pašā sākumā. Bet tieši tāpēc, ka laika ir maz, es uzskatu, ka mums ir jāpieliek vairāk pūliņu un jādara viss iespējams, lai mēs varētu panākt progresu tehniskajos aspektos. Izskanēja jautājumi par KLP politisko līmeni. Vai šis politiskais līmenis ir pietiekams, un domāju, ka es jau skaidri norādīju, ka kopējā lauksaimniecības politika nav grāmatvedību uzskaita, pirmkārt tā ir politiska ideja, un pie tā mums ir jāpieturas arī runājot par to padomas līmenī. Mums ir jāstrādā pie šī jēdziena, un es vēlētos izmantot lai labāk ilustrētu sevis sacīto. salīdzinājumu. Tad, kad mēs saņemam degvielu, tad ir automašīna jābūt gatavai, citiem vārdiem sakot, mēs visi esam iesaistīti KLP veidošanā. Ir skaidrs, ka viedokļi ir atšķirīgi, tas ir pilnīgi loģiski un normāli, bet tieši šī iemesla dēļ komisija ir atstājis manevrēšanas iespējas, un strateģiskais plāns tiek skatīts kā instruments, lai varētu veidot nacionālo politiku un to iekļaut kopējā politikā, lai varētu ņemt vērā ikvienas valsts, ikvienas geogrāfiskā telpas, ikviena apgabala īpatības, gan lielos, gan mazos uh, Uh, lauksaimniekus un iespēju nodrošināt nepieciešamos stimulus, tas ir dalībvalstu rīcībā, un tas ir pilnīgi loģiski, un tas ir nepieciešams, lai varētu veidot nepieciešamās darbības un sinerģijas. Tādā veidā No vienas puses mēs varēsim nodrošināt jaunu pauģu ienākšanu lauksaimniecībā, un šeit jau izskanēja jautājums par sievietēm, kas piedalās eh, lauksaimniecībā. 34% ienākumu lauksaimniecībā ir iztenot no sieviešu puses. Šie rezultāti ir ļoti būtiski, un otras puses sievietēm ir ļoti skaidrs redzējums par šo jomu. Mums šis redzējums ir jāatbalsta un jāparedz tam skaidrs juridisks ietvers, ko mēs visi varēsim pēc tam izmantot. Tālāk runājot par klimatu pārmaiņām. Ir daudzi elementi, kuri šeit ienāk spēlē. Š, Vakar es uzstāju Senvī komitejā, šorīt zivsaimniecības komitejā un tagad lauksaimniecības komitejā, kur mēs runājam par lauksaimniekiem, par zemi, par tiem, kuri apstrādās zemi, bet vienlaicīgi mums ir nepieciešami skaidri standarti vidas ziņā, lai mēs nesagrautu līdzsvaru Mums ir daudzi jautājumi, un tādi ir arī nepieciešami. Mums ir atbildes, un ir nepie... da... daudz jautājumu, uz kuriem ir nepieciešams atbildes. Par augu ķīmisko apkarošanu, par herbicīdiem. Šādi instrumenti ir vajadzīgi, bet lauksaimniekiem ir jābūt arī alternatīvai. Kā jau es sacīju iepriekš, Šis instruments ir ļoti būtisks, lai varētu saglabāt ražošanas līmeni, lai vajadzētu nodrošināt pārtiku visiem un caur saviem ienākumiem, lai lauksaimnieks varētu izdzīvot un virzīt tālāk pats savu aktivitāti. Tikai tādā veidā mēs varēsim panākt ilgtspējīgus lauksaimniecības. Lauksaimniekus, kuri spēs no vienas puses eh, iegūt no zemes to, ko agro, agronomija un ekonomika un zeme tiem atļauj ar eh, un ņemot vērā esošos ierobežojumus. Šeit izskanēja plaši debats par glifosātu pielietojumu. Man šis temats ir labi pazīstams, un šodien šis temats var tikt interpretēts, tā skaitā ar manu profesionālo, profesionālo pieredzi kā agronomam. Un glifozāta turpināšanas iz, vēl uz pieciem gadiem, ir ar savu jēgu, jo nezāles aug daudz straujāk nekā kultūra auga. Tām ir cita auga fizioloģija, un nezāles ir ļoti grūti kontrolēt. Jā, mēs neizmantosim tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs apkarotu mums zināmās nezāles. Tāpēc ir nepieciešams panākt līdzsvaru, kuru no vienas puses noteiktu ikviena lauksaimnieka iespējas un tas leģislatīvais ietvars, kuru mēs paši būsim izveidojuši. Lai mēs varētu turpināt stādījumu izmantošana. Nākošais jautājums - neonikotinoīdi. Tā ir svarīga problēma daudzām valstīm, tā izskaitā Rumānijā, Bulgārijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā. Un šajā mūsu atvēlētajā telpā tā, tādiem augiem kā tanimekus lat koris vai filoteres un ksiliotis varietātēm. Šeit ir runa par lauksaimniekiem ļoti svarīgām augu varietātēm ikdienā. Ik viens lauksaimnieks izvēlas apstrādi savam sēklas materiālam, kas ir viņam vispiemērotākais. Priekšsēdētājs mani pārtrauc. Kompensāri. Vako kompensāri. Bet es vēl nedaudz turpināšu. Man ir jākompensē tas fakts, ka e, iesākumā es piedā, var vajadzēja piedalīties jūsu iekšējām debatēm un ar visu manu cieņu pret Eiropas parlamentu un pret jums un it īpaši ikvienu pret jums es jums ziņoju, ka šeit es savu stāšanos pārtraucu, bet nosu, sniegšu jums visiem arī rakstisku atbildi, atbildi un lai mūsu laiks būs labi izmantots un ar prieku stāšos jūs priekšā vēlreiz, ja ceļi mani vedīs uz lauksainicības komiteju. Vēlreiz vēlos pateikties par uzmanību un tāpat vēlos novēlēt mums visiem labu veiksmi, labus uh, koplēmumus jomā, kas mūs nodarbina, lauk, kas ir lauksaimniecības politika periodam no 21. līdz 27. gadam. Paldies! Panie ministrze, dziękujemy za Liels paldies par eh, tādu tiešām ļoti vispusīgu un uh, plašu un kompetentu atbildi uz uh, tiem jautājumiem, kas uh, šeit izskanēja. Un es redzu, ka ir par ko runāt ir par ko mm, domāt, par ko gatavot ziņojumus un likumdošanu. Un Un būtu labi, ja mums būtu vēl laiks eh, apmainīties ar viedokļiem, eh, bet, eh, nu, pagaidām tiešām vēlos sirsnīgi pateikties un novēlēt visu to labāko šajā uh, grūtajā prezidentūras darbā un Jūs redzat, ka arī mums šis periods ir ļoti intensīvs un smags. Un, ja ļausiet, tad paņemsim minūtu tehnisko pārtraukumu un tad sāksim balsošanu. Paldies! Mēs, mēs, mēs, mēs, mēs, mēs, mēs, mēs, mēs. Bardzo proszę, jeśli możemy. Lūdzu, godātie deputāti, ieņemiet savas vietas, jo mums priekšā balsošana. Tātad pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Tā ir elektroniskā balsošana par netaisnīgu tirzniecības praksi starp uzņēmumu attiecībās pārtiks piegādes ķēdē. Un uh, referents ir De Castro kungs, un uh, Ehm, šeit ir arī vēstule, kas uzrakstīta lauksaimniecības komiteja, ko lauksaimniecības komiteja uzrakstījis padomē, un ehm, atbilstoši Eiropas Savienības um, līgumam, tad, tad šis um, dokuments ir jāpieņem padomē. Um, martā tik ka tiks eh, iesniegts eh, šis eh, likumdošanas projekts pieņemšanai plenārsēdē. Kastraukungs izteikties nevēlas, tad pāriesim uzreiz pie balsošanas par priekšlikumu attiecībā uz direktīvu netaisnīgu tirzniecību prakses starp uzņēmumu attiecības pārtiks ķēdes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 arī ēnu referentus un visus, kuri ir devuši savu ieguldījumu daudzu mēnešu garumā. Un došu vārdu tagad um, ziņojumā autoram. Dekastraukungs lūdzu. Liels paldies! Es gribēju tikai pateikties visiem kolēģiem vēlreiz, jo ja mēs atceramies, tad padome vienbalsīgi nobalsoja par šo jautājumu īpašajā komitejā. Un es domāju, ka tās ir labas ziņas, un tas nozīmē, ka arī viss parlaments var atbalstīt to. Lielas paldies vēlreiz visiem! Vēlreiz tātad apsveicu um, um, referentu De Castro kungu pāriem pie nākamā punkta. Tas ir īstenošanas ziņojums attiecībā uz regulu par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā. Referents ir Dormānu kungs. Un varbūt atceraties, ka mūsu uh, komiteja saņēma uzdevumu no priekšstādātāju konferences eh, strādāt pie šī eh, delikātā jautājuma par dzīvnieku transportēšanu, lai izpētītu eh, to, vai netiek pārkāptas normas attiecībā uz regulējumu piemērošanu mēs sadarbojamies ar NVI komiju komiteju, Trānu komiteju un arī Petī komiteju. 431 grozījums kopumā tika iesniegts, 30 kompromisu grozījumu, un varbūt eh, ziņojuma autors vēlas izteikties. Nē, tad došu vārdu Dantē kundze, kungam. Sensibles pour des raisons que... Nu, š, ne, man nezināmu iemeslu dēļ balsošanas saraksts ar uh, kompromisa grozījumiem tika izsūtīts vakar vakarā vēl dažādām politiskām grupām, un mēs būtībā saņēmām šos balsošanas rakstus neilgi pirms sēdes. Un tā tad paliek vēl 200 grozījumi, kas būtu jābalso. Nu, varbūt kāds ir gudrāks, izveicīgāks par mani, bet nu man nebija laika ar to visu iepazīties un uh, izpētīt. Kompromisu grozījumi vienmēr, kā parasti, ir angliski, un tādēļ es prāstu atlikt balsojumu par šo ziņojumu. Pani, činkuje, pani. Liels paldies, Noičel kungs, lūdzu. Es gribu izteikties pretī, jā, tiešām visām uh, komitejām ir maz laika, un, uh, jā, uh, es esmu uh, ETP sarunu vedēju un zinām, ka visiem ir jārīkojas ātri un vēlākais februārī visam jābūt uh, gatavam un ja mēs tagad atkal kaut ko atliksim, nu, mēs varam nepagūt. Es gribu vērsties pie kolēģiem, visiem bija šis uh, ierobežotais laiks un tagad nu, katrs jau varēja izvērtēt, kā, kā balsot par šiem grozījumiem plus vai mīnus, un aicinu tomēr balsot. Agņū. Agņū kungs. Priekšsētāji, man šķiet, tā ir pirmā reize deviņos gados, kad es piekrītu Dantānu kungam, bet kā viņš norādīja, grozījumi tika iesūtīti pēc termiņa. Uh, svešvalodā, un kā tos izprast tad? Un ja mēs nenostāsimies strikti šoreiz, tad tas kļūst par nevēlamu precedentu. Paldies! Buda. Budas kungs. Nu, putem votāt, ja nu kunoaštem. Paldies, priekšsēdētāji. Kā varam balsot par kaut ko, ja nezinām, kas tur vispār ir rakstīts? Es domāju, ka šis balsojums ir jāatliek līdz brīdim, kad mēs zināsim, kas ir balsošanas sarakstā. Tēma ir sensitīva. Paldies! Maginas skundze, paldies priekšsēdētāji, es atbalstu atlikšanu. Ziņojums ir svarīgs, tas ir par dzīvnieku labturību, un tajā pat laikā, es domāju, ir jādomā par lauksaimnieku labturību. Es dzīvoju uz salas, un mums dzīvu dzīvnieku transportēšana ir ļoti svarīga. Mums tas ir svarīgs noieta tirgus, jo mums ir. Um, um, neliels skaits lielo ražotāju, un man šķiet, ka šis ziņojums varētu raidīt nepreizu signālu, un tas tikai vēl vairāk pastiprinās bailes un neskaidrību par nākotnē sagaidāmo es likumdošanu. Brexit jau rada bailes uh, un, un neparedzamību lauksaimniekos, tā kā es tiešām es atbalstītu atlikšanu. Paldies!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 Mēs uh, būtu, protams, vēlus, vēlējušies papildus laiku, bet, nu, mūsu teickams, tas ir viss jāpabeidz līdz februārim Strasbūrā, un, ja mēs atliksim uh, balsošanu, tad nevarēsim to uh, Strasbūrā apspriest, ierosinu neatlikt šo jautājumu. Un gribu teikt, ka Uh, mēs esam uh, saņēmuši visus šos priekšlikumus saulēcīgi un uh, mūsu līdzstrādnieki ir uh, strādājuši un ja visi būtu labi sad sadarbojušies tiešām, tad arī būtu bijis iespējams par visu saulēcīgi vienoties. Bet es tomēr tagad neatliktu uh, uz vēlāku laiku šo balsojumu. Desakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums uh, juridiskam dienestam un parlamenta vadībai. Ja mēs pārliekam uh, šo jautājumu uz nākamo nedēļu, vai mēs varam uh, to vēl plenārs sēdē izskatīt, lai pabeigtu šo desjē, bet es arī uh, nevaru šeit uh, balsot, jo man nav bijis iespējams iepazīties ar kompromisiem. Ļoti žēl, jo tad, ja balsosim, tad nekāds lielais vairākums šo ziņojumu neatbalstīs. Kā putokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzskatu, ka mums ir jābalso, lai šis jautājums nonāk plenārsēdē februārī. Un kolēģu komentāri tāpat laikā būtu jāņem vērā. Rīt mēs arī varam balsot par šo jautājumu. Tā varētu būt uh, šī iespēja mums panākt risinājumu, un tad kolēģi varētu iepazīties ar grozījumiem. Es ierosinu balsot rīt. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mums, pat mazai grupai, bija iespējams tikt galā ar šo uh, milzīgo darba apjomu. Jā, bija grūti, bet mēs tikām galā un varbūt, ka. Es pat gribēju ierosināt, varbūt tautas partijas grupai ir tikai pietiekam daudz darbinieku, lai to izdarītu, bet mēs uzskatām, tas ir mūsu pienākums, un mēs šo darbu izdarījām. Un uh, Pateicoties eh, priekšsēdētāju darbām, mums ir īstenošanas ziņojums, tur ir ieguldīts ļoti daudz darba, ļoti daudz kompromisu grozījumu. Tautas partijai bija daudz grozījumu, un viņi mēģināja daudz savu tekstu dabūt cauri, un mēs gājām uz lieliem kompromisiem. Tādēļ, domāju, jāievēro laika grafiks, bet ja tas ir kompromiss, ko nu pat ierosināja Kaputo kungs, ka balsot par to rīt, un ja tautas partijas grupa to akceptētu, tad es būtu būtu priecīgs un arī to varētu ņemt vērā. Paldies, Hazakans kundze! Paldies! Es piekrītu kolēģim Vaicam pilnībā. Uh, nu, mēs esam runājuši ar ETP, arī kuluāros, un patiesībā esmu dzirdējis, ka viņi ļoti labi zina, kas ir šais kompromisos iekļauts, un man Grīnes skundzes <clears throat> minētais arguments tas man ir atvērs acis. Viņa teica, ka viņu satrauc ziņojuma saturs un ar to saistītās sekas, un tādēļ tiek prasīts atlikt balsojumu. Niklsāna kungs. Priekšsēdētāji, kā jau tika teikts, šis ir sensitīvs ziņojums, svarīgs ziņojums, un man nav problēma, ja balsošana tiek atlikta uz rītdienu, desmitiem, piemēram, vai kā. Un varbūt tautas pārtīs grupa tad uh, var ieguldīt visus savus uh, spēkus un, un, un tikt ar to galā. Bet lūdzu, sekretāri, apstipriniet, ja mēs nebalsojam šodien, un tad tas nenonāks februāra sesijā, uh, Tātad vai nu mēs nobalsojam šonedēļ par šo ziņojumu, ja jūs gribat to apspriest februāru plenārsēdē, vai tā ir, es nezinu. Ja jūs nenobalsosiet par šo ziņojumu šonedēļ, tad tas tiks iemests papīra grozā uz visiem laikiem. Eka kungs. Paldies, priekšstādātāji, godātie kolēģi! Es tiešām vēlos pateikt, ka es pilnībā piekrītu Vēca kunga priekšlikumam. To es paziņoju, pateikšu, kāpēc mēs šobrīd nerunājam par uh, kabīņu izmēriem kravas automobīļiem, bet par priekšlikumu, kas var mainīt dzīvnieku dzīvi, runājam par dzīvnieku ciešanām, par dzīvām būtnēm. Un e komisija un Eiropas Savienība ļoti ilgi ir novilkuši laiku un nevar pieļaut vēl turpmāku vilcināšanos, tas būtu amorāli. Un tiešām ETP grupā ir pietiekam daudz strā, līdz eh, strādnieku, lai visu izlasītu, arī visus šos grozījumus. Un mēs vai nu eh, pieļausim, ka dzīvnieki cieši arī turpmāk, vai arī varam censties mazināt šīs ciešanas. Lozo kungam vārds. Uh, Jā, priekšsēdētāji, šeit ir tāds organizatorisks jautājums. Protams, ka ETP ir pietiekami daudz darbinieku, lai izpētītu šos uh, grozījumus priekšlikumus. Mums, kā mazai grupai, bija pietiekami daudz laika, lai to visu izstudētu. Šis uh, dosie ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka mums jābalso tagad. Haidams kungs, es esmu pragmatiski noskaņots, un es gribētu dzirdēt no sekretariāta. Uh, vai tā ir, ka mums ir jānobalso noteikti šonedēļ, lai šis ziņojums nonāktu februāra plenāra sēdē. Un eh, tad es nezinu, vai ir jēgas to pārcelt uz rītdienu vai 12 stundās kaut kas mainīsies. Melokungs. Es nevaru balsot par to, ko nezinu, un man ir jāiet projām. Eh, Noičelis eh, kundze un Vaitskungs un arī citi ierosināja nedaudz mainīt eh, procedūru un uh, Šeit ir jāņem vērā e, tas, par ko nolēma priekšsēdētāja konference, un šis uzdevums nokrita uz mūsu pleciem, un būtu labi, ja mēs tomēr izpildītu tos pienākums, kas mums ir uzticēti. Un nu, tagad došu vārdu sekretariātām pastāstīt par procedūru un procesuālo pusi. Jā, priekšsēdētāja kungs, es varu dot šādus precizējumus. Pirmkārt, tiešām ir uh, taisnība. Uh, ir priekšsēdētāja konference nodevusi norādījumus un tā ir uh, parlamenta priekšsēdētāja vēstule, kurā visas komitejas ir aicināts, ja tās vēl strādā pie iniciatīvas ziņojuma un uh, Dornan kungs, eh, kungs ziņojums tieši arī ietilpšai kategorijā, ka eh, šie eh, ziņojumiem jānonāk vēlākais februāra plenārs sēdē. Tātad, ja mēs nebalsojam šo, nedēļu. Es pārbaudīju, nākamā otrdien jau būs par vēlu. Tātad, ja mēs nebalsojam šonedēļ, tad eh, šis ziņojums netiks skatīts februāra plenārs sēdē, un šeit, eh, nu, es gribētu tomēr eh, niansēt nedaudz. Tātad, principā, šis lēmums tad būs priekšsēdotāja konferences ziņā. Mēs nebūsim izpildījuši šos norādījumus un uh, tad uh, mēs, uh, šis lēmums būs atkarīgs no priekšsēdētāja konferences, jo mums vairāk kārt uh, ir teikts, ka uh, <clears throat> uh sastākuma beigās absolūta prioritāte būs uh, likumdošanas ziņojumiem. Un tādēļ, nu, tas situācija diezgan delikāta. Un otra lieta runājot par iespējamu balsot rīt, jā, tas ir uh, iespējams, viss ir iespējams, bet rīt no rīta mēs, uh, mums būs uzklausīšana ar komisāru uh, Hoganu, nu, tur var rēķināties vismaz pusotru stundu šī diskusija Uh, notiks, nu tad balstošana varētu notikt pūs 11. 11. Tas nozīmē, ka mums būs jāmaina citu punktu secība, bet tehniski tas varētu būt iespējams. Paldies, uh, Gulers kundze. Eh, Paldies, priekšsētāji, par pārcelšanu uz rītdienu. Vai tad mums rītdienai nav darba kārtība, kas jau ir apstiprināta? Un es saprotu, ka nāk cilvēki, kuri grib apspriest situāciju ar tiecniecības līgumiem, kas ietekmē attiecīgi lauksaimniecību. Un Un šāds te saraksts, kāds mums ir tā ir stundas balsošana, tas nozīmē to atņemt no sanāksmes. Un arī rītdienas debats ir svarīgs. Ja mums ir jāsakārto viena lieta, un, un, tikai, un, un, un tad varam iet pie nākošās liekam uz balsošanu, un tad mēs redzam, vai, vai tas notiek šodien vai rīt jo es nevaru piekrist tam, ka tiek tiktu saīsināts rītdienas debats. Dantē kungs un Hauslin kungs un tad viss. Priekšsēdētāji. Izskanēja manā izpratnē nepieņemama priekšlikuma. Katrs strādā tā, kāds uzskata par pareizi. Šis ziņas ir ļoti jūtīgs, Es saņēmu šo ziņojumu pirms eh, pusdienas. Es saņēmu grozījumus un kompromisus sev svešā valodā. Man ir tiesības ar tiem iepazīties. Pirms es balsoju. Pirms pusdienlaika es biju sanāksmē. Manā izpratnē tas nozīmē strādāt pie lauksaimnieku interesēs. Esmu gatavs eh, balsot rīt un pavadīt nakti, lai iepazītos ar kompromisu grozījumiem, grupu grozījumiem, bet lai tiktu ievērots ik viena darbs šajā, eh, šajā namā tieši tāpat, kā es eh, cienu citu darbus. Hoistenkungs. Also ich muss sagen, ich bin... Nu, es uh, gribu teikt, ka esmu par balsošanu šodien. Nu, bija Uh, varbūt laiks ierobežots ETP, bet šeit jau, nu, manuprāt, drīzāk ir tahviskas spēles. Uh, citiem arī bija maz laika, un es gribu balsot šodien vai, nu, vēlākais rīt, uh, bet balsot. Jūs, pan Pausev, des. Desa kungs. Nu, man ir pavisam īs komentārs priekšsēdētāji. Nu, tagad tiek uh, teikti pārmetumi, uh, nu, pilnīgi nepamatot pārmetumi, ka mums tēsot taktiskas spēles. Dekāstraukungs, lūdzu. Es teicu, ka mēs varētu balsot rīt, tad mums būtu attiecīgi laiks šovakar līdz rītam izpētīt kompromisu grozījumus, un man šķiet, ka varētu tikt izdarīts izmaiņas rītdienas darba kārtībā. Es saprotu, Klāra, ko jūs sakat, man šķiet, tas ir saprātīgs kompromiss. Godātie deputāti, es uzklausīju jūs, un visi varēja izteikties, kas gribēja, un es sliecos. Uh, piedāvāt eh, atlikt uz rītdienu balsošanu, bet Agilāras kundze bija ļoti pārliecinoša savos argumentos. Rīt ir ļoti piesātināta darba kārtība un Tur ir daudz svarīgi jautājumi um, gan savienībai, gan daudziem deputātiem. Tādēļ mums ir svarīgi, lai rīt viss notiktu saulaicīgi. Un tad mums jau teica, cikos būs komisāra kungs un tā. Un tā kā situācija ir tāda, tad mums nāktos eh, ierobežot šo balsošanu. Es nezinu, varbūt, ka mēs varētu balsot tomēr rīt, ja jūs atceltu savus iebildumus, bet ja nē, tad ir jādara tā, kā iecerēts. Priekšsēdētājs. Es eh, negribu atkāpties no savas lomas, bet tomēr varam paredzēt kompromisu. Rīt mums ir komisārs Hogans, pēc tam ir eh, citrus augu problēma izklāsts pēc, Kristīnas Agilē, pēc deputāts Agilēras iniciatīvas. Un pēc tam vispārīgāk viedokļa apmaiņa ar Džanu Klarku par starptautisko tirzniecību un tirž... saistītiem jautājumiem. Mēs varētu šeit atrast kompromisu. Tas būtu debats ar komisaru Hoganu, pēc tam balsošana, pēc tam uh, E, citrus augu prezentāciju, bet Džonu Klarku mēs varam iekļaut citā laikā kaut kad vēlāk. Bet atstāt citrus augus, jo ir daudz spāņu apmeklētāju, kuriem tas ir svarīgs. Tāpēc mēs vienkārši pārceļām viedokļu apmēri Džonu Klarku, kas uh, neatbilst kādai šī brīža aktualitātei. Tas būtu priekšlikums. Es ļoti ceru, ka tas apmierinā visus, bet uh, eh, Agilēras kundze uh, eh, priekšlikums, uh, es atvainojos piekrišanu būtu vajadzīga, un uh, Hoislinku kungs un Kaputo grib izteikties. Hoislink kungs, ne? Ne? Labi. Labi, labi, labi. Nu, es domāju, ka mēs varētu ar vairākumu pieņemt lēmumu, nu, ja tas ir atrisināts, bet Nu, ja, ja mēs uh, uh pretnostatām šo tirzniecības politiku, nu, ir runa par Merkosuru, kas ir ļoti aktuāls, un to arī nevar atlikt. Nu, tā, tur pret to man ir iebildumi. Niklsona kungs. Es nedomāju, ka ir jēgas uh, šeit tagad stīvēties Es, protams, neesmu pret to, ka cilvēkiem ir jāiepazīstās ar tekstu, un es saprotu, ka laika ir maz, bet varbūt mēs varētu balsot tulīt pēc Hogana kunga uzstāšanās. Un tad eh, par citrus augļiem, jo un tad tirdzniecības sarunas pārlikt vispār uz nākamo nedēļu, jo uh, tas nav tik steidzami. Jo cilvēkiem ir jābūt arī citās komitejās, un jūs nevarat vienkārši pēkšņi mainīt balsošanu, no, un, un tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāmaina savu atrašanās vietu vienā vai otrā komitejā. Tātad mēs varētu noteikt, ka 10.30, kad komisārs ir beidzis, tad mēs balsojam par šo ziņojumu. Tāds ir mans ierosinājums. Rūbeņs, uh... Tātad rīt sāktu precīzi deviņos, un pēc komisāra uzklausīšanas būtu balsošana. Un tad, ja mēs būsim visi tā saņēmušies un saliedētam, mēs paspēsim to izdarīt saulaicīgi. Nu, uh, ja ne 10.30, tad varbūt būs bišķi vēlāk vai kā, bet tad lūdzu akceptē to. Ļoti žēl, ka sasaukuma beigās mums nākas e, šādi, nu, teiksim, vienam pret otru cīnīties. Hauslinkungs. Tikai ar nosacījumu, ka Klarks e, e, netiek aicināts nākamnedēļ. Tātad jūs gribat, lai tas būtu arī rīt. Nu, labi, ja, varbūt, ka mums tas izdodas. Es pilnībā piekrītu, bet gribu vaicāt, vai varētu būt eh, arī citi, punkts citi jautājumi. Es gribētu izteikties par to, ja nē, bet varbūt tad šodien. Nē, tad, tad mēs eh, slēdzam šo punktu. Pārceļam balsošanu uz rītdien. Agilēras kundze. Priekšsēdētājs, eh, lai paliek citrus augļi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un viss pārējais laiks, lai paliek pārējiem. Citrusi muši. Citrusi būs, jā. Tas būs noteikti. Tādā gadījumā lūdzu mainām darba kārtību un Nē, es atvainojos, mums taču vēl jābalso pareizi, pareizi, mums taču ir vēl viena balsošana. Mums ir eh, ziņojums, eh, Pētīras kundzes ziņojums par uh, finanšu 17, 2017. gada finanšu gada vispārējā budžeta izpildi Eiropas komisijā. Un tad es uh, došu vārdu referentei, lai viņi iepazīstinātu mūs ar savu nostāju. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kur iesniedz savus grozījumus un kur palīdzēja šo atzinumu padarīt labāku, un es esmu norādījusi uz uh, Um, atsevišķiem aspektiem atsaucoties uz uh, Eiropas Savienības tiesas lēmumu, bet esmu arī identificējis atsevišķas problēmas. Un šeit gribētu teikt, ka uh, ir svarīgi identificēt kļūdas budžeta izpildē, lai KLP kļūtu labāka. Un es domāju, ka Eiropas justīcijas tiesai ir jāidentificē, um, kļūdas cēlonis. Un ir jāizvērtē, vai tā ir apzināta kļūda, vai tā ir sistēmiska kļūda. Un tādēļ es gribētu lūgt jūs atbalstīt manu atzinumu. Paldies! Paldies! Tad sāksim balsot par šo atzinumu. Esam gatavi? Tātad pirmais grozījums. Ceļam rokas, kurš par? Paldies, pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Paldies, pieņemts. Pirmais kompromiss. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, paldies, pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pieņemts, paldies. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums, kurš par, pieņemts. Devītais grozījums par, pieņemts. Desmitais grozījums par, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pieņemts. 12. grozījums pār. Desmitais grozījums. Pārbaudām desmito grozījumu, sākam balsot elektroniski, lai pārbaudītu. Sākam balsot par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par pieņemts. 12. grozījums pār, pieņemts. 13. pār, pieņemts. 14. pār, pieņemts. 15. pār, pieņemts. 16. pār, pieņemts. 17. pār, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 18. grozījums par, pieņemts. 19. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Pārējām pie atzinuma teksta um, kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts, apsveicu atzinuma autori, un ja jūs piekritīsiet, tad pāriesim pie uh, Jana Hoitamkunga ierosinātā punkta citi jautājumi, un es domāju, ka jūs tad arī izteiksieties šajā sakrā, lūdzu. Voorzitter, um, ik vind dit een heel belangrijk issue. Namelijk, het gaat over... Ies eh, priekšsādātāji, manuprāt, šis temats ir ļoti nozīmīgs. Runa ir par augļu dārzeņu patentiem. Mēs esam pieņēmuši vienprātīgi rezolūciju, um, parlamentā par to, ka tas ir nepieņemami, piemēram, brokoļi un paprika ir uh, patentēti. Mēs bijām pret, visi lauksaimniecības ministri ir pret to izteikušies, un arī komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka uh, tas uh, neatiet uz to neatiecās bioteka regula par augļu un dārzeņu patentiem. Uh, Uh, patentu birojs uh, ir pievērsies šiem jautājumam, bet tehniskā palāta uh, nav spējusi vienoties un joprojām ir iespējams patentēt pārtikas produktus. Un, uh, mums vajadzētu uzaicināt uz komitejas sēdi Eiropas patentu biroju un jautājums jāuzdod, kādēļ netika ņemti vērā komisijas parlamenta un padomas viedokļi. Godātie deputāti, lūdzu, tātad uh, par koordinātoru sanāksmi. Sekretariātām vajadzēs e, paskatīties, kad to varētu organizēt, un varbūt Haitams kungs varētu to uzrakstīt rakstiski. Un varbūt, ka Hoislinkungam lūdzu vārdu. Kolēģi, zwei rezolūcijas. Mēs esam jau divas rezolūcijas pieņēmuši par šo jautājumu ar iepriekšējā uh, eh, sasaukuma un komisija. Uh, eh, ja vajadzētu to ņemt nopietni un nepieļaut, ka šādi patenti pastāv, bet atkal tas ir noticis, kaut gan mums tika teikts, ka tas vairs nenotiks Nu, ja uh, mēs to kļau, iekļaujam uh, darba kārtībā. Tas nozīmē, ka parlaments netiek respektēts. Nu jā, šis birojs ir atbildīgs par patētiem, bet ja Eiropas Savienība sevi uztver nopietni, tad komisijai ir jāizteno tās, par ko mēs divreiz esam lēmuši. Nu nepietiek uh, vienkārši sūtīt vēstules ar jautājumiem. Varbūt, ka jūs tad varētu apstiprināt eh, Jāna kunga ierosinājumu. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik zou toch het voorstel van priekšsēdētāji. Es atbalstu kolēģa Jana Haitemā ierosinājumu. Mums arī ir zināma pieredze ar komisijas atbildēm, bieži vien tās ir īsas atbildes, un tad mums vēl par tām jādiskutē, un tādēļ es atbalstu šo priekšlikumu. Jā, es tātad saprotu, ka mums ir noteikta kārtība, un tātad vai ir vēl kaut kas pie punkta citi jautājumi? Nē, tad mēs varam slēgt komitejas sēdi, un es gribētu vēlreiz pateikt, ka nebija nekādu tādu eh, slepenu nolūku attiecībā uz koordinātoru sanāksmi. Vienkārši tā sakrita eh, apstākļi, eh, un, un, un šis rakstiskais uh, informācijas apmaiņas process, bet es god, dodu jums savu godu vārdu, ka um, mēs not noteikti veiksim šīs konsultācijas rakstiski ar visiem koordinatoriem, bet tā tad rīt sākam pulkstens deviņos precīzi pret 9.00. Paldies!